Proszę Państwa, rozpoczynamy. Dāmas un kungi, es domāju, ka mums vajadzētu sākt mūsu pēcpusdienas sesijas darbu lauksaniecības komitejā. Šī ir tāda ārkārtas sanāksme. Skatīsim ļoti svarīgu jautājumu. dažādas problēmu jautājumus skatīsim. Viss būs saistībā ar KLP reformu. Mēs uzskatījām, ka sākoties jaunajam sasaukumam varētu būt noderīgi gan jaunajiem deputātiem komitejā, gan arī citiem vispārīgi prezentāciju uzklausīt par KLP reformu, jauno KLP, kas izrietēja no reformām iepriekšējā sasaukumā. Uzturējām kontakts ar e, komisāru Čološu, tāpat arī Jeržī Plēvā no Digiagri. Saņēmām pilnu atbalstu no Digiagri. Tā rezultātā ir sagatavotas prezentācijas, kurā ir skaidrot KLP reformas. Z pierwszego okresu wdrażania. Tas viss, protams, bagātināts ar pieredzi, kas nāk no vairāku mēnešu garumā īstenotās reformas. Un, manuprāt, tas būs ļoti noderīgi tiem komitejas locekļiem, kur ir referenti, bijušie referenti. bet es varētu vairākus kolēģis pieminēt, arī ēnu referentus. Manuprāt, būs ļoti noderīgi uzklausīt šīs prezentācijas, apmainīties ar viedokļiem. Vēlos sveikt tos, kas ieradušies sniegt mums prezentācijas no DJ Agri. Mums te ir augsts līmeņa pārstāvniecība, ģenerāldirektors Jiržī Plevskungs, saskaņā ar eh, programmu, ko esat saņēmuši. Es domāju, ka labākais būtu ķerties klāt pie sanāksmes. Sākumā vispārīgs ievads no ģenerāldirektora kunga plevas. Viņš jau ieņēma savu vietu šeit. Gatavs sākt prezentāciju. Dažādi citu eh, plāna dēļ. Iespējams, viņam būs diezgan ātri jādodas arī prom, bet katrā ziņā sveicu ģenerāldirektoru Plevis kungu. Un tālāk pēc viņa vispārējās prezentācijas sekos detalizētāks prezentācijas. Tāpēc es vēlos pateikties ģenerāldirektorātam par to, ka viņi ir bijuši gatavi organizēt šīs prezentācijas. Tad došu vārdu šobrīd ģenerāldirektoru kungam viņa ievada prezentācijai. Un tad, kā jau minēju, tālāk saskaņā ar programmu turpināsim. Lūdzu. Members of the committee, ladies and gentlemen, I'm glad. Dāmas un kungi, man prieks, ka šodien man un maniem kolēģiem ir iespēja prezentēt uh, KLP reformas procesu un izaicinājumus, kas saistīti ar tās īstenošanu. Kopš 90. gadiem KLP ir pieredzējusi ievērojams izmaiņas. No nu, lauksim atbalsta cenām, eksporta subsīdijām, robeža aizsardzību. KLP lēnām virzījusies projām no sistēmas. kur tiek eh, veicināts un noteikts tas, cik daudz eh, un ko ražot, uz tādu sistēmu, kas eh, vairāk runā par to, kā veikt šo ražošanu. Mazinot ierobežojumus, Lauksaimniekiem e, tiek ļauts labāk reaģēt uz tirgus signāliem, integrējot Eiropas lauksaimniecību aizvien pieaugušos e, starptautiskajos tirgos, uzlabojot politiskā atbalsta efektivitāti. Progresīvi pielāgojot KLP mainīgai videi, šis process ir noticis jau pēdējās divās desmitgadēs, tā sauktajā konsultācija procedūrā. The European Commission presented uh, the proposal. Eiropas komisija nāca klajā ar priekšlikumu ministru padomē, lauksaimniecības ministru padomē, kas pieņēma gala lēmumu. Tāds e, bija pamatā arī apkopojums konsultāciju procedūrai. Pagātnē ar Eiropas parlamentu notika konsultācijas. Parlaments sniedza atzinumu, kuru ņemt vērā nebija obligāti. Tomēr nesenākā KLP reforma notika jau pavisam citādā institucionālā ietvarā. Kopš 2010. gada, stājoties spēkā Lisabonas līgumam, parastā likumdošanas procedūra piešķīra Eiropas parlamentam centrālu lomu KLP lēmumu pieņemšanas procesā. Šāda noteikuma maiņa ievērojami ietekmē arī pašu reformu, gan attiecībā uz pašu procesu, padarot lēmumu pieņemšanas procesu ilgāku un sarežģītāku, gan arī uz gala rezultātu. Šis politikas process, politikas process notika kopējā ietvarā, diskutējot par finansiālo ietvaru 2014. un 2020. gadam, tā daudzgad finanšu schēma. Pirmo reizi KLP vēsturē KLP budžets samazināsies salīdzinot ar iepriekšējo periodu konstantās cenās. Grafikā jūs redzat miljārdus eiro pašreizējās cenās. Jūs redzat no 14 līdz 20 gadam. Novērējams ir stabils izdevuma periods. Tomēr ņemot vērā pašreizējo ekonomisko un finanšu situāciju, šī finanšu perspektīva rada nepārtrauktu atbalstu ambiciozai lauksaimniecības politikai, kas veido 37,8% no kopējā ES budžeta 14. līdz 20. gadam. Uh, had... Komisijai bija jāpārbauda pašreizējais politiskais ietvars un jārēģē uz dažādiem izaicinājumiem, vides, teritoriāliem, ar kuru plānots, ka saskarsies KLP. Veicuši analīzi mēs nospraudām trīs galvenos mērķus. Pirmkārt, veicināt pārtiks apgādes drošību, lai palīdzot nozarei risināt problēmas, kas iziet no nestabilitātes tirgu, neskaidrības tirgu un pārtiks ķēdes funkcionēšanas. Otrakārt, lai nodrošinātu ilgtermiņa ilgspējību ēst lauksarēcībā, nodrošinot dabas resursu ilgspējīgu pārvaldību un padarot to par prioritāru. Un treškārt, veicināt sociālo-ekonomisko attīstību lauku reģionos, aizsargājot struktūrālo daudzveidību visā Eiropas Savienībā. Mēs mēģinājām šos mēķus izpildīt, izmantojot trīs galvenos KLP instrumentus - tiešos maksājums, tirgus kopīga organizācija, lauku attīstības politika. Un mani kolēģi detalizēti aprakstīja šos instrumentus, kā arī horizontālo regulējumu. Es Izcelšu tikai dažus galvenos elementus šajā reformā. Par tiešajiem maksājumiem. Tiešie maksājumi joprojām ir galvenais politiskais instruments finanšu izteiksmē, jo veido ap 80% no KLP budžeta tiešie maksājumi joprojām spēlē svarīgu lomu Eiropas Savienībā, nodrošinot ilgtermiņā lauksaimnieku spēju saņemt pietiekami liels ienākums, lai turpinātu ražošanu. Pēdējā reforma vēsturiskos maksājumus atstāja vēsturē un virzījās uz izlīdzinātākiem maksājumiem. padarot eh, daudz neatkarīgāku lauksaimnieku izvēles iespēju. Jaunā tiešo maksājumu sistēma balstīsies uz kompensācijas līmeņiem, jauno schēmu, pamatmaksājumu schēmu. Maksājums jaunajiem lauksaimniekiem un šie zaļinizāšanas, jeb ekoloģizācijas maksājumi. Tātad tas viss ir da dalību valstīm. Papildus tam dalību valstīm ir iespējams daļu no tiešiem maksājumiem izmaksāt citiem atbalsta saņēmējiem, teritorijām vai nozarēm atkarībā no konkrētām vajadzībām. Tāds ir mērķis brīvprātīgā sasaistīto maksājumu schēmā. Maksājumi teritorijām ar dabiskiem ierobežojumiem, pārdalīšanas maksājums, un tāpat ir iespējams brīvprātīgi dalību valstīm piemērot mazo lauksaimnieku schēmu. Mainoties tirgus kopīgai organizācijai mēs centāmies veicināt es lauksaimniecības konkurētspēju. Visbūtiskākās pārmaiņas ir ierobežojuma mazināšana ražošanai un virzīties uz uzlabotu drošības tīklu un krīzes menedžmenta sistēmu. Visas kvotas, kas mums labi zināms, tiks uh, pilnībā likvidētas. Līdz ar to ražotāji varēs reaģēt uz tirgus signāliem, izlemjot, ko ražot un cik daudz ražot. Jaunie politikas instrumenti saistībā ar pārtiks ķēdes darbību tiek ieviesti stiprinot ražotāju organizāciju ietvaru, asociācijas un starpnozaru uzņēmumus vai organizācijas. Un ievada noslēgumā jāpiemina arī lauku attīstība, bet ļoti vispārīgi. Jaunā KLP izveido arī ļoti spēcīgi lauka attīstības otro pilāru, kas balstās uz strateģiskiem mērķiem un mērķiecīgi nospraustēm prioritātēm. Lauku attīstība joprojām ir eh, sekmīga koncepcija, dalība valsts un reģioni turpinās izstrādāt savus daudzgadu programmas, balstoties uz pieejamiem pasākumiem Eiropas Savienības līmenī un reaģējot uz lauku teritoriju īpašajām vajadzībām. Bet jaunā lauka attīstības politika būs daudz vairāk integrēta ar citām ES e, struktūru un uh, investīciju, ar citiem šiem e, struktūru fondiem un investīciju fondiem Eiropas Savienībā. Un šie fondi palīdzēs uzlabot plānošanu un daudz labāk reaģēt uz reģionu vajadzībām, lai atrastu sinerģiju starp dažādiem fondiem. Tas viss tiks veikts caur Nacionālās partnerības līgumu, kas ir apspriests ar visām kompetentajām iestādēm, lai nonāktu pie saskaņotas stratēģijas. Turpinās šobrīd diskusijas ar dalību valstīm par konkrētiem priekšlikumiem lauka attīstības programmām. Šajā īsajā ievadā es vēlējos pateikt, ka KLP reforma ir bijusi pirmā pieredze sadarbojoties Eiropas parlamentam un Eiropas komisijai kopējās lauksaimniecības politikas jomā. Ar šo pirmo pieredzi mēs esam apmierināti, Tomēr esam pārliecināti, ka mūsu sadarbību ir iespējams uzlabot nākotnē. Tāpat esmu pārliecināts, ka ar jauno komisiju, kura šobrīd tiek veidota, mēs varēsim pastiprināt savu dialogu un labāk koordinēt savus centienus, lai sekmīgi tiktu galā ar izaicinājumiem, ar kuriem saskarsies mūsu lauksaimniecības nozara. Paldies! Bardzo dziękujemy panu doktorowi za. Liels paldies! Paldies jums, Plevas kungs, par ievadvārdiem. Mums ir liels prieks, ka jums izdevās atrast laiku un ierasties mūsu sanāksmē. Tagad pāriem pie nākamās prezentācijas. Un kā tas ir noteikti darba kārtībā, ko visi jau būsiet saņēmuši. Tagad uzklausīsim prezentāciju par tiešmaksājumiem. Un novēršos pie direktora Baskūkunga un aicināšu viņu mūs iepazīstināt ar prezentāciju. Lūdzu. Un pēc tam tad būs pirmā jautājuma un atbilžu sadaļa mūsu sēdē. Lūdzu, direktora kungs. Merci, monsieur le président. Un l'objet de cette présentation. Liels paldies priekšsēdētāji. Šīs prezentācijas mērķis ir sniegt jums pavisam īsu pārskatu par jauno tiešmaksājumu sistēmu. Un tā ir jaunā sistēma, kas sāks darboties 2015. gadā. Sākumā izklāstīšu, kādi ir mērķi papildus tiem mērķiem, kas jau pastāv, un tad norādīšu uz to, kādi grozījumi tiks ieviest saistībā ar ārējo konverģenci un kopējo tiešmaksājumu struktūru arhitektūru, kas pavisam īsi tiks minēti īpaši, īpaši uzsvaru liekot uz zaļināšanu, kas ir būtisks šīs direktīvas elements. Daži vārdi sākumā par šī instrumenta mērķiem. Uh, tiek izveidota jauna tiešmaksājuma sistēma, kuru mērķis ir atrisināt trīs lietas. Pirmkārt, ir jānodrošina il ilgtermiņa dzīvotspēja lauksaimniecības nozarei kopumā, pārtikas piegāžu drošība visā savienībā, tajā skaitā arī atbalsts ieņēmumiem un nodrošināt arī tātad ieņēmumu stabilitāti lauksaimniekiem. Otrais šī priekšlikuma mērķis ir veicināt dabas resursu ilgspējību pārvaldību, īpašu uzsvaru liekot uz lauksaimnieku lomu, lauksaimnieku kā ražotāju. Tātad gan ražošana, gan arī vides preču produktu izstrāde, īpašu uzmanību pievēršot atbalstam lauksaimniekiem saistībā ar uh, Uh, tātad ainavu lauksaimniecība šo uzdevumu izpildi. Un trešais jaunais, jaunās sistēmas mērķis ir sniegt pienesumu līdzsvarotai teritoriālai uh, attīstībai, sniedzot īpašu atbalstu konkrētām jomām, konkrētiem reģioniem, lai būtu iespēja attīstīt ekonomisko darbību un stiprināt piegādes ķēdi. Jaunā tiešmaksājuma sistēma būs efektīvā, efektīvāk nākotnē, kā pretstatā tam, kāda tā ir bijusi līdz šim, un tas ir saistībā ar trim pasākumiem. Pirmkārt, mēs runājam par to, ka tiešie maksājumi ir labāk mērķēti, atbilstoši vajadzībām un prasībām. Un īpaša tātad uzmanība tiks pievērsta aktīviem lauksaimniekiem. Un atsakoties no tās augtajiem cilvēkiem, tā, divānzemniekiem, kas nenodarbojas ar to aktīvi. Konkrēti pievērsīsimies arī jaunajiem lauksaimniekiem, skatīsim saimniecību lielumu, un tur jārunā arī par konkrētu pārdali, pievēršoties mazajām saimniecībām. Sistēma būs arī efektīvāka, pateicoties labākam valsts atbalsta sadalībam nākotnē. Un tas savā ziņā sasaucas arī ar konverģenci attiecībā uz valsts atbalstu dalību valstīs. Tas sasaucas gan ar ārējo konverģenci, gan arī konverģenci dalību valstu iekšienē. Un arī šeit būs iespējams pārdalīt maksājumus, lai panāktu labāku līdzsvaru attiecībā uz valsts atbalstu sniegšanu, atkarībā arī no saimniecības lieluma. Trešais elements, kas ļaus mums uh, veicināt un izmantot tātad efektīvāk jauno tiešmaksājumu sistēmu, ir zaļie maksājumi, zaļākie maksājumi. Un tam paralēli tiks vienkāršot arī um, šie priekšnosacījumi, noteikumi. Tas ir saistīts tātad, kā piesaistīt uh, subsīdijas no vienas puses uh, Eiropas Savienības tiesību aktiem. Šie nosaici, nosacījumi savā ziņā nozīmē mazāk regulējuma, mazāk likumdošanas, bet uh, atbalsts būs tiešāks un tādējādi mm, efektīvāks skars lauksaimniekus. Vēl kāds elements, kas, kur, tātad, kas atspoguļos mūsu pieņemtos lēmumus saistībā ar ārējo konverģenci, ir vidējais atbalsta līmenis dalību valstīs, un šeit mēs redzam rādītāju tabulas vidū atbilstoši 2020. gada rādītājiem uz hektāru, tātad uz vienu vienību. Un šeit kreisajā pusē redzam tumšāk iekrāsoto stabiņu, kas ir esošā situācija, un tad labā pusē ir katras dalībvalsts rādītājs, un šis uh, slaids kopumā atbalsta, atspoguļo mūsu pieņemtos lēmumus. Un redzam, ka atšķirības samazinās, jo īpaši tātad uz tām valstīm, kas ir abās uh, slaida pusēs, gan attiecībā uz vidējo maksājumu, gan arī tiešmaksājumiem katras valsts gadījumā raugoties nākotnē uz 2020. gadu. Šī ir tātad jaunā tiešmaksājuma arhitektūra un jaunā sistēma ir saistīta ar tādiem vairāku līmeņu pasākumiem. Pirmkārt, mums jārunā par saistītiem nodalītiem maksājumiem, un 15. gadā būs sešas tiešmaksājuma sistēmas, trīs no tām būs obligātas, un trīs no tām būs brīvprātīga rakstura. Obligātās sistēmas būs saistīts ar pamatmaksājumiem, un tātad vienotie platība maksājumi. Un tas tad um, ir pamatā šiem nodalītajiem sasaistītiem maksāta, maksājumiem. Otrais obligātais režīms ir zaļāšanas maksājumi, un trešais ir tātad um, jaun, atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem. Un visu šīs sistēmas redzat uh, šajā slaidā. Un trīs uh, brīvprātīgi voluntāri rakstura fakultatīvie maksājumi ir saistītie maksājumi, kas uh, garantē minimālo valsts subsīdiju līmeni tiem saimniekiem, kas saskaras ar uh, īpašām problēmām, vai nu sociālas, vai vides raksturu problēmām. Otrais ir tiešmaksājumi teritorijās tātad, ar mazāk labvēlīgiem apstākļiem, un trešais, trešā fakultatīvā sistēma ir īpašā pārdale, lai sniegtu atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, saimniecībām. Un šajā grafikā ir redzamas arī papildus detaļas attiecībā uz katru no atsevišķiem režīmiem. Šobrīd varbūt detalizētāk nestāstīšu. Un kā alternatīva šie, šai sistēmai dalībvalsts var ieviest arī īpašas uh, režīmas, īpašas sistēmas mazajiem lauksaimniekiem uz fakultatīva pamata. Un tur jārunā par vienkāršotu pārvaldību, Un ir arī vērā ņemami vienkāršojumi konkrēti lauksaimniekiem pašiem. Un trešais elements, par, par ko jārunā, kas varbūt ir svarīgākais un novatoriskākais elements tiešmaksājuma sistēmā, ir zaļo maksājumu ieviešana kopējā arhitektūrā. Zaļais maksājums ir kā Tātad uh, pretējais elements obligātām lauksaimniecības metodēm tīri klimata un vidas apsvērumu dēļ, te mēs runājam par 30% no valsts, katras valsts aploksnes. Un vēl par zaļināšanu, jeb ekoloģizāciju runājot, sākumā gribēju minēt, ka zaļie maksājumi ir būtisks uh, elements zaļināšanas kontekstā KLP, bet šeit mēs runājam par kopēju zaļināšanas politiku lauksaimniecības politikas ietveros, un šeit primāri mums jābalstās uz šiem nosacījumiem, kas liek uh, paturēt prātā arī ieguvumus vides jomā, un zaļie maksājumi ir saistīti ar trim obligātiem pasākumiem. Pirmajā pīlārā tie ir pasākumi, kas skar lielāko teritorijas daļu Eiropas Savienībā, tātad katru gadu veikti pasākumi un šie nosacījumi, zaļie maksājumi, un tad jāpaturprātā arī trešais pīlārs - vides, lauksaimniecības un lauku attīstības pasākumi, kas ir krietni mērķētāki un kas ļauj mums risināt konkrētas um, apstākļus vietējā vai reģionālā līmenī. Un tie tie trīs pamatelementi KLP reform, reformā, ko esam šeit uh, iekļāvuši, tie ir saistīti ar tādiem novatoriskiem elementiem, esam konsultējušies ar iesaistītajām un ieinteresētajām pusēm. Un par šiem zaļināšanas pasākumiem. Šeit tiek runāts par trim pasākumiem, kas ir obligāti kas obligāti jāveic saim, lauksaimniekiem, lai saņemtu zaļināšanas maksājumu. Pirmkārt, tātad pastāvīgās ganības, kas ļauj izmantot um, tātad šo teritoriju oglekļu uztvēršanai, piesaistei. Un šeit ir jārunā, jāskatās konkrēta proporcija tātad ganībām pretstatā kopēja teritorija un arī mazaizsargātākās sargātākās teritorijas un um, tātad ganību pārvēršana aram zemē. Otrakārt, uh, augsnes un ūdens kvalitātes uzlabošana ar diviem vai trim, divām vai trim kultūrām, atkarībā no saimniecības lieluma. Uh, Tātad augu saka šeit, un treškārt ekoloģiskās fokusa zonas. Šeit obligātā kārtā šī norma būs piemērojama pi, vismaz 5% katras saimniecības aram zemē, un ekoloģiskās uh, fokusa zonas ļaus mums uzlabot bioloģisko daudzveidību. Un dalībvalstīm tādējādi būs iespējams noteikt un arī īstenot šo prasību, izmantojot desmit dažādas uh, ekoloģisko fokusa zonu veidus. Parasti tiek izmantot saīcinājums EFA. Un šeit ir dažādi veidi, kā panākt uh, tātad atmata uh, dažādas prasības, iek, kas iekļautas augst, tātad um, kultūras, kas piesaista slāpekli. Un lauksaimnieki, ja nu vēlas, tad var izmantot tātad dažādu šos elementus un ir vēl šīs papildus trīs obligātās prasības, lai nodrošinātu atbilstību vides prasībām, pieņemot, ka tātad ambīcija līmenis tiek saglabāts augsts, un ir attiecīgi arī izstrādāt certifikācijas sistēmu. Nobeigumā vēl par administrācijas un kontrolas sistēmu attiecīgos tiešmaksājumiem. Tieši tāpat kā situācija ir jau arī šobrīd, tad, manuprāt, līdz šim sistēma jau ir pierādījusi savu vērtību, un arī nākotnē tā vēl aizvien būs balstīta uz zemes gabala identifikācijas sistēmas ELPIS, uh, Uh, kur tiek um, identificēti zemes gabali, tādējādi nodrošinot vislabāko tiešmaksājumu sistēmas pārvaldību. Tādējādi mēs nodrošinām, ka maksājumu saņem attiecīgais saimnieks par uzrādīto deklarēto zemi. Atbilstoši jaunajai sistēmai ir noteikta šī geospatial aplikācija, kas ļaus nodrošināt uh, jaunās sistēmas efektivitāti. Un vēl kāds jauns elements ir atsevišķu līmeņu iekļaušana, identificējot attiecīgo zemes gabalu gan saistībā ar zaļināšanu, gan arī uh, šīm ekoloģiskajām fokusa zonām. Tas ir uh, būtiski, lai nodrošinātu veiksmīgu zaļināšanas pārvaldību pirmā pīlāra ietvaros. Nobeigumā gribētu norādīt, ka jaunā tiešmaksājuma sistēma ļaus mums nākotnē pārorientēt mūsu lauksaimniecības politiku uz papildus ilgspējību un uh, nodrošināt, ka lauksaimniecība izpild labāk socioekonomiskos mērķus, tajā pašā laikā arī, uzlabojot arī tiešmaksājumu sistēmas efektivitāti un atstājot lielākas elastības iespējas dalību valstīm pielāgot uh, tiešmaksājumu sistēmu katras valsts specifikai un apstākļiem. Kas attiec uz īstermiņa pasākumiem, tad pēdējo mēnešu laikā un līdz pat nākamā gada pavasarim darba būs daudz, īstenojot jauno sistēmu dalībvalstīs. Komisija plāno dalībvalsts atbalstīt, palīdzēt, un šobrīd mēs jau strādājam pie uh, Uh, to paziņojumu izvērtēšanas, kurus esam saņēmuši no dalībvalstīm līdz 1. augustam. Tātad informācija, uz kuras ir balstīta jaunā sistēma kopumā. Un ir plānots arī pēc viena gada uh, reformas īstenošanas pārskatīt, kāda ir pieredze uh, saistībā ar uh, KLP zaļināšanu un tiešmaksājumiem, īpašu uzmanību pievēršot uh, administratīviem slogam un tā izvērtējumam, kā arī, protams, ražošanas potenciāls un to, vai sistēma ir godīga. Vai tāda godīgi darbojas visās dalību valstīs. Un tas ir uzdevums, ko komisija apņēmās veikt šī gada uh, aprīlī, un nākamais datums ir 17. gada marts, kad plānojam nākt klajā ziņojumu par ekoloģisko fokusu, par ekoloģiskajām fokusa zonām, un tur skatīsim arī jaunās zaļināšanas prasības, un iespējams arī nāksim klajā ar 5% uh, paaugstinājuma priekšlikumu attiecībā uz saku, turpmākajiem gadiem. Nu, re, tas būtu tā pavisam īsi pārskats par jauno tiešu maksājumu, tiešu atbalstu sistēmu. Paldies! Bardzo dziękujemy, panie dyrektorze. Paldies, direktor kungs. Jūs redzat, ka mums eh, tagad ir paredzēta jautājumu un atbilžu sesija. Taču mēs gribētu sirdēt jautājumus tikai un vienīgi par tiešajiem maksājumiem par tirgus kopēju organizāciju un lauku attīstību, kā arī par horizontālo regulāciju, prezentācijas ir paredzētas vēlāk. Tāpēc tagad mēs gribētu saņemt jautājumus tikai par tiešiem maksājumiem. Pirmais runātājs ir Dekastro kungs, lūdzu. Viņš ir ļoti ilgi vadījis eh, darbu pie šīs reformas. Lielas paldies! Gribēju uzdot jautājumu Plevas kungam, kurš šeit ir izgājis, un arī Basku kungam. Man ir ārkārtīgi liels prieks redzēt eh, tik daudz pazīstamu seju. Esam paveikuši daudz eh, kopā. Mums ir bijušas veselas 50 trilogu sanāksmes. Šis darbs, protams, ir bijis ļoti rezultatīvs. Parlaments pirmo reizi ir iesaistīts eh, koplēmu procedūrā. Iespējams, ka tas ir pašsaprotami, bet vajadzētu atkārtot to jauno deputātu labad. Ir skaidrs, ka daudzi deputāti ir jau daudz strādājuši pie šiem jautājumiem. Kopš Lisabonas līguma pieņemšanas šai komitejai ir ļoti izmainījies darbības stils. Mēs tagad uzņemamies daudz svarīgu pienākumu. Koplēmums nozīmē to, ka mēs ne tikai sniedzam savu viedokli, bet mēs ietekmējam arī galīgo lēmumu. Protams, ka tādējādi komitejas darbs ir pavisam savādāks. Uzklausīju šīs pēcpusdienas prezentācijas, un man ir radušās bažas. Kopējās eh, lauksaimniecības politikas reforma paredzēja daudz vairāk zaļināšanas, tika ieviesti dažādi nosacījumi un arvien vairāk uzmanības tiek pievērsts vides ilgspējībai. Taču otra šīs monētas puse ir dažādi sarežģījumi. Basku kungs mums pastāstīja par daļu no eh, šīm grūtībām. Uh, Protams, tas mums rada bažas, bet vēl vairāk norūpējušies ir lauksaimnieki, jo viņus interesē mazāk birokrātijas. Viņi nevēlas aizpildīt arvien vairāk veidlapu, lai saņemtu palīdzību, kas viņiem tiek sniegta. Protams, ka arī pašas dalībvalstis tagad saskaras ar arvien vairāk pienākumiem, jo ir jāveic vairāk pārbaužu, lai pārliecinātos, vai visi noteikumi ir ievēroti. Uzskatu, ka par to mums šodien ļoti detalizēti pastāstīja tie, kas lasīja prezentācijas. Domāju, ka pēc tam, kad zaļināšana būs paveikta, mums vajadzētu veikt izvērtējumu. Varbūt mums vajadzētu šo sistēmu mazliet pielāgot, izmainīt tā, lai tā nebūtu tik komplicēta lauksaimniekiem un dalību valstīm vai šāda pielāgošana būs iespējama. Gribētu uzdot arī šādu pašu jautājumu jauniem komisāram. Nikolson kungs tagad. Paldies, priekšādātāji. Es gribētu atkārtot to, ko teica Plevas kungs. Gribētu teikt, ka viss izskatās ļoti jauki uz ekrāna, tiešām skaistas prezentācijas, apsveicies par to bet es arī ļoti labi atcerējos garās sanāksmes, kurās mēs piedalījāmies pirms kāda laika. Atcerējos dažādus saīsinājumus, kas eh, agrāk bija tik ļoti bieži dzirdēti. Es gribētu jums eh, patiesi teikt, ka vislielākās problēmas, protams, saistīsies ar visa, visu šo skaisto vārdu īstenošanu. Uh, vai dalībvalstis būs spējīgas sniegt atbildes lauksaimniekiem, kas viņiem būtu darāms nākamajā pavasarī. Šīs atbildes ir grūti saņemt, un eh, lauksaimnieki man saka, ka arī jūs nevarat šīs atbildes sniegt. Protams, ka darbs ir ļoti sarežģīts, bet vienlaicīgi man ir jums jāsaka, vai mums nevajadzētu uzdot jautājumu zaļināšanu nevajadzētu atlikt uz kādu gadu? Vai mums ir pieņemti visi lēmumi attiecībās fokus zonām? Vai Arām zeme tiešām ir ekoloģiskā fokus zona? Uz šiem jautājumiem lauksamniekiem ir vajadzīgas atbildes. Parasti lauksaimnieki uzveļ vainu vietējiem un vietējie savukārt eh, uzveļ vainu Briselē, jo Brisele nav sniegusi šādas atbildes. Man ir, eh, lūk, personīga pieredze. Neskatoties uz to, kā tiek interpretēta šī jaunā KLP reforma tās īstenošana, vai jūs varat nodrošināt, ka revīzijas palāta neliks mums atgriezties pagātnē, tā kā tas ir noticis jau agrāk? jo revīzijas palāta var teikt dalību valstīm un reģioniem, ka šī īstenošana ir notiks nepareizi, kaut arī īstenošana ir veikta saskaņā ar Briseles sniegtajām vadlīnijām. Tas ir ļoti būtiski, jo galu galā tas lauksaimniekiem var izmaksāt vesels miljonus. Man jums ir arī skaidri jānorāda, un iespējams šodien ir īstā izdevība to darīt. Ir jāņem vērā to cilvēku bāžas, kas eh, strādā uz vietas. Es gribu atkārtot to atkal un atkal. Es neesmu pret zaļināšanu, un neesmu arī pret graudaugu audzēšanu. Un nākamgad iespējams eh, manā uh, vēlēšana apgabalā, kur jau tam audzē maz graudu, šo graudu būs vēl mazāk, vienkārši tāpēc, ka neviens nezina, kas notiks. Iespējams, ka mums vajadzēs atgriezties pie tā, ko es teicu sākumā. Iespējams, mums vajadzētu atlikt eh, visu šo pasākumu īstenošanu uz kādiem 12 mēnešiem, lai mēs saprastu, ko īsti mēs gribam ar šiem pasākumiem panākt. Paldies, Lielas paldies, Desikungs. Paldies, priekšsēdētāji. Lielas paldies par sniegtajām prezentācijām. Mani šokē tas, ka e, šo, šīs koplēm, e, refo, e, kopējās lauksaimniecības reformas rezultāti ir tik vāji, kaut arī mēs piedalījāmies koplēmumā. Es uzskatu, ka zaļināšana pirmajā pīlārā kļūs par birokrātisku monstru. Uh, Es 50 gadus mm, darbojos kā lauksaimnieks, un jau tad sākās kopējā lauksaimniecības politika. Īstenībā tas ir pats briesmīgākais un pats birokrātiskākais, kas eh, mūsu lauksaimniekiem ir noticis šo 50 gadu laikā. Eh, Bavārija vēlējās iesniegt priekšlikumus par pirmo pīlāru un otro pīlāru Es uzskatu, ka Es patiešām ceru un priecājos par to, ka komisārs Čiolos nedarbosies nākamajā sasaukumā. Viņš, ir, viņš bija vissliktākais komisārs, kas jebkad ir darbojies lauksaimniecības nozarē. Un šķiet, ka arī nevienam no iepriekšējās kolēģijas nevajadzētu uzņemties šo nozari, jo viņi visi ir kopīgi atbildīgi. Es īsti nevaru izlasīt šo tekstu, es nesaprotu, kā to var īstenot. Zemnieki nespēja to neko tam līdzīgi pat saprast. Tas ir pilnīgi izslēgts, ka kaut ko tam līdzīgu varētu uh, likt uz kalda. Es kā praktiķis zinu, ka uh, priekšraksti vēl ar vienu nav gatavi. Lauksaimniecības komitejā, diemžēl, uh, mani pārspēja ar divām balsīm, un es domāju, ka šiem diviem tomēr vajadzēja piekrist. Bija taču jau iepriekš paredzams, ka uh, īstenošanas pasākumi līdz eh, pavasaram nebūs gatavi. Zemnieki pašlaik eh, strādā pie rudens darbiem, un viņi nezina, kas notiks tālāk. Viņi nezina, kā šos zaļināšanas pasākumus vajadzēs īstenot. Tieši tāpēc mēs izturamies ārkārtīgi eh, nepareizi, bet mūsu zemniekiem. Mēs maksājam gandrīz 60 miljonus zemniekiem, uh, un mēs turpinam darīt ko tādu, kas uh, ir izdevīgi tikai dažām partijām. Tas viss ir ārkārtīgi dārgi, un ir nepareizi, ka mēs mūsu zemniekiem kaut ko tādu uzspiežam. Pašlaik pirmajā pīlārā ir seši, seši, seši, seši atšķirīgi noteikumi. Protams, ka tas būs komplicēti. Jūs jau runājāt par to, ka um, dalību valstīm vajadzētu pašām uh, uh, uzņemties atbildību. Mēs nevaram šeit teikt, ka tā ir kopējās lauksaimniecības politika. Šeit taču nav pilnīgi nekā kopēja. Dalība valstis nevar uzņemties uh, atbildību. Uzskatu, ka pats sākums jau ir pilnīgi nepareizs. Mums vajadzēja nodrošināt reģioniem piemērotu īstenošanu, tad tas būtu pilnīgi savādāk. Man ir patiešām žēl, ka šādā tik būtiskā jautājumā Man ir jābūt klāt, man ir jāredz eh, tas, kas eh, tagad tiek uzspiest zemniekiem. 2019. gadā es vairs negribu būt eh, Eiropas parlamentā. Es domāju, ka šis lēmums ir absolu, absolūti mēsli, te pilnīgi nekā normāla nav iekšā. Parlaments manā ziņojumā ar 19% nolēma, ka mēs negribam uh, jaunu maksājumu sistēmu, kas novedīs pie jauniem sankciju un soda mehānismiem. Komisārs Čolos to absolūti neņēma vērā. Mums tagad ir jauna maksājuma sistēma ar jauniem kontroļu un sankciju mehānismiem. Mēs e, īsti nezinām, kā mēs tagad varam runāt ar mūsu zemniekiem. Ja tagad tiek e, teikts, ka aktīvie zemnieki saņems naudu, tad tas attiecas tikai uz, tikai uz tiem zemniekiem, kuriem ir īpašums. Uh, Vācijā uh, vairāk nekā 50% zemnieku savu zemi īrē. Tas nozīmē, ka uh, šie, šie, šī nauda nonāks pie īpašniekiem, nevis pie aktīvajiem zemniekiem. Uzskatu, ka šī kopējā lauksaimniecības politika izgāzīsies, un es ceru, ka pēc pirmā gada zaļināšanas pasākumi tiks pārbaudīti un ka jaunais komisārs to visu absolūti pārstrādās un mēs saņemsim taisnīgu un labu kopēju lauksaimniecības politiku. Man ir patiešām žēl, ka man ir daļai jāuzņemas atbildība par šo slikto kopēju lauksaimniecības politiku. Tak, tak. Znaczna część nas uczestniczyła w tym procesie przygotowania reformy i myślę, że Jā, mēs tiešām piedalījāmies reformas gatavošanā, un mums to vajadzētu apzināties. Mums ir jāsaprot, ka mēs esam līdzautori. Magineses kundze. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšādātāji. Ja es gribētu teikt, ka es piekrītu uh, Albertam Desam, tad es varētu arī vairs uh, neturpināt runāt. Es uzskatu, ka mēs esam daļa no risinājuma šai milzīgai problēmai, divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, uzsvers tika likts uz naudu, uz budžetu, un otrkārt, mēs nelikām pietiekami daudz uzsveru uz zaļināšanu. Es biju viena no sarunu vedējām tautspartijas grupā, un mani patiešām uztrauc ekoloģiskā fokus zona. Šie procenti ir pārāk lieli, šie, šīs detaļas nav draudzīgas lauksaimniekam. Piemērs, un es noteikti izmantošu vairāk nekā minūti. Uh, Sestdien pie manis ieradās lauksaimnieks, un viņam ir ļoti liels arāmzemes lauks, un daļa ir atmetā, un blakus ir meža zona, ļoti laba ekoloģiska zona, taču īrijas varas iestādes ir norādījušas, ka šo ļoti lielo ekoloģisko zonu viņš nevar teikt, ka tā ir paredzēta zaļināšanai. Uh, Es domāju, ka ir vajadzīgs kaut kāds saprāts zaļināšanas piemērošanā. Vajadzētu nodrošināt pieju visai uh, uh, zemnieku saimniecībai, nevis tikai aram zemē. Tagad, kad uh, graudaugu cenas ir tik zemas, lauksaimnieki jebkurā gadījumā nav apmierināti. Tas viņus noved pilnīgā izmisumā. Tas, ko mēs viņiem liekam darīt, īsnībā noved pie neilgtspējīgas lauksaimniecības prakses. Uh, īsnībā tad viņi audzēs trīs dažādas eh, graudaukas, nevis tikai vienu vai divas. Es uzskatu, ka zaļināšana ir ļoti liels novatoriskums, taču mēs diemžēl ar īstenošanu nepanāksim vajadzīgos rezultātus. Mēs rīkojamies absolūti nepareizi. Mums ir vajadzīga labā lauksainiecības prakse. Un pēdējais. Tas ir īsnībā revīzijas palātas sapnis. Viņiem nāksies tagad algot vairāk cilvēku taču tas ir absolūts murgs cilvēkiem, kas ražo mums pārtiku. Un tieši tāpēc vēlreiz norādīšu, ka līdzsvers ir absolūti nepareizs. Mani par to brīdināja. Mums vajadzēja panākt vienošanos. Mēs redzam, ka mums ir divi varianti. Viens mēs varam um, apstiprināt to, ko teica citi uh, kolēģi. Uh, Nevajadzētu to visu grūst virsū zemniekiem šogad. Mums vajadzētu paskatīties uz īstenošanas datumu un tā maiņu. Un tad, notiks, tad, kad notiks pārskatīšana, mēs vēlamies, lai šī pārskatīšana būtu pamatīga. Mēs vēlamies, lai lauksaimniecībā būtu labi rezultāti, taču mēs nevaram samierināties ar situāciju, kur lauksaimnieki krīt izmisumā, jo tiek ieviesti mērīšanas un kontroļu pasākumi, kas absolūti nav vajadzīgi. Bardzo dziękuję. Pan poseł. Lielas paldies. Thank you. Dodsas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es teikšu, ka es balsoju pret KLP reformu. Es jau no sākuma brīdināju, ka tas ir pārāk komplicēti. Tas novestu pie vairāk sodiem un šķiet, ka tas jau arī tika minēts vairākās sanāksmēs. Es gribētu atsaukties uz pēdējiem diviem, trīs punktiem, kas bija komisijas sagatavotajā prezentācijā. Jūs teicāt, ka jūs sniegsiet atbalstu dalību valstīm KLP īstenošanā. Pirms nedēļas es, maks, eh, es runāju ar maksāšanas aģentu, kas ir atbildīgs par šiem jautājumiem īrijā. Viņi pašlaik gaida kas notiks attiecībā uz zaļināšanu. Viņi nezina, kas notiks attiecībā ar jauno lauksaimnieku uh, sistēmām, un viņi arī nezina, kas īsti ir partnerība. Šie skaidrojumi netiek sniegti. Ir vajadzīgs ļoti daudz laika, lai to visu īstenotu dalībvalstī, un mums, diemžēl, laika trūkst, kā jau Mairēda Magines norādīja. Tas novedīs pie sodiem. Atklāts sakot, mans reģions jau ir ļoti daudz cietis no šāda veida sodiem agrāk. Attiecībā uz zaļināšanu es pilnībā piekrītu kolēģiem, kas aicināja, lai uh, šis jautājums tiktu atlikts. Esmu runājusi ar um, lauksaimniekiem, un īsnībā situācija ir uh, absolūti neskaidra. Visu to pastiprina arī fakts, ka uh, Vakar es lasīju par to, ka komisija ir slēgusi privātās glabātuves uh, sieram. Komisija absolūti nesaprot, uh, ko dara lauksaimnieki Eiropas Savienības dalībvalstīs. Mums ir vajadzīgas pārmaiņas. Lauksaimniekiem ir jāsniedz informācija. Situācija iziet no kontrolas. Dziękuję pani poseł, pan poseł Glezos. Paldies, Glezas kungs. Paldies, priekšādētāji. Es ar lielu abrīnu uzklausīju to, kas tika teikts prezentācijā, prezentācijās. Un es pēkšņi redzēju, ka man acu priekšā atveras skaista zaļa paradīze. Un tad pēkšņi es atkritu atpakaļ realitātē. Es nāku no uh, Noksas ciklādu salās. Mēs audzējam mm, kartupeļus un sēklas kartupeļus. Tāpat mums ir arī citrus augļi. Nekur citur vidusjūras reģionā šādas citrus augļu sugas netiek audzētas. mums teica, ka mēs varēsim izmantot arī jauninājumus laukos, proti uh, fotovoltu paneļus. Tā ir Merkeles kundzes pēdējā ideja, jo patiešām Grieķijā saules gaismas mums netrūkst. Tādējādi mēs varētu saražot gan elektrības un varētu to pārdot tālāk uz citām Eiropas Savienības uh, valstīm. Taču Kā gan mēs atradīsim vietu šiem saules paneļiem? Šie saules paneļi aizņems vietu, kur parasti auga citrus augļi un kartupeļi. Tas nozīmē, ka saules paneļi sacentīsies ar lauksaimniecības produktiem. Paldies! Jāri kungs. Paldies! Gribētu nedaudz pasmīnēt eh, par mums pašiem. Mēs esam šīs komitejas locekļi, mums īsnībā nevajadzētu aizmirst arī par to, ka mums ir jāuzņemas atbildība par šo KLP. Galu galā mēs to pieņēmām tās pašreizējā formātā, un tagad mums kopīgi ir jādomā par tās īstenošanu. Eh, attiecībā uz iepriekšējo KLP reformu mm, es gribētu teikt, ka būs daudz vairāk birokrātijas un daudz mazāk naudas. Tieši to es arī atbildēju lauksaimniekiem, kad man viņi par to uh, jautāja. Bet, uh, diemžēl, uh, šī birokrātija uh, arī nodrošinās to, ka naudas būs mazāk. Daudzi kritiķi teica, ka zaļināšana neietilps pirmajā pīlārā. Pirmo pīlāru vajadzētu saīsināt. Mans jautājums komisijai Vai jūs esat veikuši tādu kļūdu analīzi, vai jūs uh, esat uh, paskatījušies, kur mēs varētu kaut ko palabot? Uzskatu, ka kļūdas ir pieļautas tāpēc, ka pirmajā pīlārā ir iekļautas lietas, kurām tur nevajadzētu atrasties. Mums vajadzētu būt pietiekami drosmīgiem un uh, teikt, ka šie nepareiz pieņemtie lēmumi ir vienkārši jāatceļ. Man neliekas, ka vajadzētu tos mēģināt tagad labot. Šķiet, ka jūs eh, diezgan labi to formulējāt. Mums ir jānogaida līdz šī pirmā perioda beigām, un tad jāpaskatās, kas ir noticis. Oui, merci. Andri Jūkungs. J'entends bien également, moi, le... Priekšsēdētāji. Es arī vēlētos uh, papildināt kritiku, kas jau tika izteikta par jauno sistēmu. Domāju, ka pie sākotnējā uh, komisijas dokumenta mēs ļoti cītīgi strādājām. Un, protams, ka koplēmums nozīmē arī kopīgu atbildību. Nedomāju, ka mēs varam tagad uh, mazgāt rokas nevainībā. Skaidrs, ka uz šīs reformas ir mūsu pirkstu nospiedumi. Es eh, piedaru arī pie tiem, kas saka, ka šī reforma ir pārāk birokrātiska un komplicēta. Ir eh, ļoti daudz politisku tekstu, par kuriem mēs esam strīdējušies ar komisiju. Mēs vedām sarunas par šiem tekstiem, un tagad šie teksti ir pārvērsti noteikumos un regulās. Iespējams, ka te arī ir parādījušās dažas no problēmām, proti ar deleģētajiem aktiem. Dažkārt deleģētie akti īsti neatbilst iepriekš pieņemtajiem politiskiem lēmumiem. Lūk, divi piemēri. Mēs um, atradām tos darbā, kas attiecas uz vīnoglāju mm, stādīšanas atļaujām. Īstenībā šie lēmumi neatbilst tam, ko politiskās iestādes bija domājušas. Un otrais bija ganības, kur zāle nav noteicošā. Tātad šādas ganības netiks, netiks nodrošināts, ka par tām var maksāt tiešos maksājumus. Mēs eh, savās diskusijās ar padomi ļoti daudz spriedām par šiem jautājumiem. Uh, Mums ir tradicionālās ganības, un, un es šeit atceros dos Santos tekstu, te ir runa par 15. maiju. Īstenībā vidusjūras reģionam tas nozīmē ļoti daudz. Paskatīsimies tagad uz teleģēto aktu, un šeit var redzēt, ka šīs teritorijas tiešos maksājums nevarēs saņemt. Domāju, ka ir jāveic eh, ļoti kārtīga ekonomiskā un politiskā analīze par attiecīgiem reģioniem. Vēl jautājums par dominējošo pozīciju. Politiķiem vajadzētu uzmanīgāk papētīt deleģētos aktus un tad mēs atradīsim, ka šeit ir ļoti daudz problēmu, jo īpaši ir runa par vidusjūru. Oh. Sarnyi. Kur? Kérem, engedje meg, hogy új európai parlamenti képviselőként. Paldies, priekšādātāji. Mégis E, Pirmām kārtām es gribētu atvainoties, taču es e, nepiedalījos e, pēdējo desmit gadu diskusijās. Pirms 10-12 gadiem es strādāju kā valsts sekretārs Ungārijā lauksaimniecības ministrijā, un Man šķita, ka tiešām maksājumā sistēma bija apguvis diezgan labi. Šķiet, ka vajadzētu skatīties uz šiem jautājumiem arī no vēsturiskā aspekta. Es atceros, ka kopējai lauksainiecības politikai tolēk bija divi svarīgi mērķi. No vienas puses mēs gribējām nodrošināt iztikšanu, lauksaimniekiem, lai viņi varētu nodrošināt uh, drošus produktus. Un uh, no otras puses mēs savukārt uh, gribējām panākt, lai Eiropas pilsoņi varētu iegādāties kvalitatīvus pārtikas produktus par izdevīgām cenām. Šie divi mērķi vēlāk tika viens no otra nodalīti, un ar tiešajiem maksājumiem varēja panākt, lai ilgtermiņā lauksaimnieki varētu nodrošināt savu iztikšanu. Protams, tas nenozīmē, ka visi zemnieki būtu vienādā situācijā. Es zinu zemniekus, kur situācija ir daudz labāka nekā citiem. Tomēr eh, ar šiem tiešiem maksājumiem gribēja panākt, lai politiķi kaut ko labu nodrošināt zemniekiem. Taču tagad mēs redzam, ka Eiropā ir milzīgi daudz cilvēku, kas uh, dzīvo nabadzībā un pat badā. Negribu šeit meklēt cēloņu sakarības, taču es gribētu norādīt uz to, par ko es ļoti ilgi jau gribēju vest konsultācijas šeit Eiropas institūcijās. Mums vajadzētu paskatīties uz to, kas šeit notiek no uh, pilsoņa patērētāja acīm. No vienas puses tiek izdots ārkārtīgi naudas naudas miljardi tiešajos maksājumos, un no otras puses pārtikas produktiem tiek uzlikti ļoti augsti nodokļi. Eiropas Savienībā uh, ir valstis, kur PVN ir 0%, taču Mēs eh, manā valstī maksājam 27% PVN arī attiecībā uz pārtikas produktiem. Un, protams, starp šiem 0% un 27% ir daudzi dažādi varianti sastopami dalību valstīs. Mums vajadzētu būt vienotiem. Ir jāsaprot, ka Eiropas Savienībā ir ļoti atšķirīgi, eh, atšķirīgas PVN likmes arī attiecībā uz pārtikas produktiem. Mums vajadzētu varbūt sākumā teikt, ka pārtikas produkti ir kaut kas līdzīgs medikamentiem, tie kļūst par mūsu ķermeņa daļu, un iespējams mums vajadzētu ierobežot dalību valstu vēlmes un vajadzētu uzlikt zemāku procentu likmi. Tiem nav jābūt obligāti 0%, varbūt tie uh, varētu būt arī 5%, un tad uh, pārtikas produkti Eiropā būtu pieejamāki. Lielas paldies! Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, we, st uh, we spreken over uh, de steun voor. Zraiskundze. Paldies, priekšsarētāji. Mēs eh, runājam par atbalstu lauksaimniekiem. Mēs eh, par politiku esam uzskatījuši par prioritārāk nekā cilvēkiem. Runājot par 2020. gadu, ja es vēlaties saprast, kur ir problēma eh, zonas, mums ir jāatcerās arī citas lietas, kuras esam apstiprinājuši. Natura 2000, piemēram. piemēram kur ir pat pastāvīgās, eh, pastāvīgie zālāji. Paskatīsim arī citas lietas, atrodot iespējas, kā mēs varam saglabāt šos pastāvīgos zālājus. Nīderlandē, manā valstī, bieži vien man nāks tikties ar lauksaimniekiem, neesmu pārliecināta, ka visi šie atšķirīgie nozara pārstāvi uzskata sev par vienu kopīgu mehānismu. Neaizmirsīsim, ka daudz cilvēku ir eiroskeptiski noskaņot. Mums ir jāizvērtē lietas, jāizvērtē politika attiecībā uz to, cik daudz nevajadzīgi uh, Eh, sloga viņi izturēs. Es domāju, ka šajā jomā cilvēki būs eiroskeptiskāk noskaņot. Paldies, Haitamā kungs. Paldies, priekšsarētāji. Paldies komisijas pārstāvjiem par prezentācijām. Ko, kolēģi jau izteica lielāko daļu no tām lietām, ko vēlējos sacīt, bet vēlējos izmantot šo iespēju, lai uzdotu kādu jautājumu interesanti ir skatīties uz viedokļiem no dažādām dalībvalstīm. Manuprāt, mēs e, dzirdējām no kolēģiem ļoti atšķirīgas jautājumas un viedokļus. Komisijai ir jānodrošina vienādas spēles noteikumus, lai nebūtu tā, ka viens risinājums tagad der visiem. Tik tiešām žēl, ja cilvēki neizmantos e, kādas piedāvātos variants tikai tāpēc, ka tie būs bijuši pārāk sarežģīti izstrādāt. Ja e, tiek e, sagatavotas tādas lietas, kur ir ļoti daudz darba jāiegulda, lai varētu piedalīties šajās programmās, un diez vai tās būs veiksmīgas. Un Magines kundzei vēlos sacīt, varbūt šo zaļināšanu 2015. Eh, gadā sākt jau. Tad mm, lauksaimnieki varētu sākt tam gatavoties šī gada beigās. Mm. Manuprāt, ir nepieciešams veikt eh, izskaidrojušo darbu pirms eh, cilvēki saprot, ko īsti viņiem stādīt Es domāju, ka ļoti daudz konsultantu radīsies visā Eiropā. Tā varētu būt ļoti izdevīga niša, un diez vai šī sistēma ir izstrādāta tieši ar šādu ideju - radīt darbu konsultantiem. Ir ļoti daudz lauksaimnieku, smagi strādājoši, kas plāno savu nākotni. Un, un pat ja viņi ir sapratuši jaunos noteikumus, viņi vienalga var saņemt sodus, eh, kādā brīdī no auditoriem, piemēram, kas ierodas uzdot jautājumus. Tāpat arī cilvēki, kas eh, labticīgi pildījuši to, ko viņi ir sapratuši, kā, kā tas ir jādara, un tā vai tā eh, cieši pēc tam. Un katrā ziņā mēs esam eh, pirmo pīlāru, manuprāt, pārcentušies. Priekšsarētājs, paldies! Ropēji kungs! Ropēji kungs! Jā, paldies priekšsarētāji! Paldies komisijas pārstāvjiem. Esmu viens no jaunievēlētajiem deputātiem, bet desmit gadus iepriekš esmu strādājis valsts kontrolē savā valstī. Un tāpat laikā biju arī strādājis pašvaldībā, biju pašvaldības vadītājs. Es zinu KLP politiku, zinu stiprās puses, vājās puses Man prieks, ka mēs visi cenšamies padarīt lietas labākas. Tas ir ļoti svarīgi, lai nonāktu pie labi funkcionējošas politikas, kas nebūtu pārāk birokrātiska. Manuprāt, mums ir ļoti skaidri jāpasaka, kāda ir mūsu mērķi, ko tieši mēs cenšamies ar šo jauno sistēmu sasniegt. Un tad mēs varēsim to arī sasniegt. Šķērs atbilstība Tā ir ļoti svarīga, jo lauksaimnieki bieži vien audzē to, kas nes viņam lielāku peļņu. Manuprāt, ir nepieciešams nodrošināt, lai visi zaudējumi lauksaimniekiem tiktu kompensēti. Šodien rīta sadaļā mēs runājām par kavētiem maksājumiem, kur lauksaimniekiem bieži vien tiek ievērojami kavēt maksājumi. Lauksaimnieki ražo savu produkciju, un kā tad šī sistēma darbosies, ja mūs skars krīze, kā šobrīd, kad mēs ciešam no Krievijas embargo? Vai šī sistēma atvieglos darbu mūsu lauksaimniekiem? Vai tādējādi tiks mazināta imigrācija? darbspēks, kas aizplūst no kādas valsts, vai tā mēs nodrošināsim lauksanieku konkurētspēju, ir nepieciešama vienāda noteikuma visiem. Paldies! Paldies! Kartē kungs tālāk. Paldies priekšsarētāji! Paldies komisijai par prezentāciju! Es nezinu, vai šī prezentācija mums pa e-pasta jau atsūtīta, bet varbūt varētu to izdarīt pēc sanāksmes. Es tiešām ceru, ka komisija ieklausījās mūsu izteiktajos komentāros, jo, manuprāt, pastāv nopietnas bažas, ka ja netiks veikts attiecīgas darbības, tad KLP aizēnos tas, ar ko saskaras lauksaimnieku uz vietas. Man ir ļoti interesē šī ideja par iespējamu zaļināšanas atlikšanu. Es gribēju dzirdēt paskaidrums, vai tas tiešām ir iespējams. Manuprāt, nav nekādu šaubu, ka ir nepieciešams eh, rūpīgi pievērsties pārskatīšanai Vēlos jautāt komisijai, vai šī pārskatīšana ir plānota kā visu politiku rūpīga pārskatīšana, ja vienkārši tiks ķeksīši savilkti attiecīgos lodziņos, un vai tiešām būs centieni mazināt birokrāti, ar kur cilvēks spiest saskarties ik pēc pāris gadiem, it īpaši šajā KLP reformā visi runā par to, ka ir jāmazina birokrātiskais sloks, kas cilvēkiem tiek uzspiesti, tīpaši lauksaimniekiem. Es zinu daudzas lauksaimnieku ģimenes, no kuriem tiek sagaidīts, ka viņi tiks galā ar tādiem papīru blāķiem, ka varētu salīdzināt uh, no starptautiskas farmācijas uzņēmumu Viņi principā nevar neko citu darīt, viņiem jāpild, jāizpild dažādi papīri. Manuprāt, ir nepieciešams pievērst uzmanību vēl vienam pelēkai zonai, teiksim tā, attiecībā uz to, kam ir atbildība dalību valstīm vai eh, komisijai. Maginas skundze jau minēja vienu piemēru. Es atbalstu to, ka uh, pēc iespējas lielāka atbildība tiek deleģēta dalību valstīm, bet eh, tur ir jābūt ļoti skaidri nodalītām. Visiem ir jābūt skaidram, kas ir atbildīgs par konkrēto jautājumu, kur beidzās dalību valsts atbildība un kur ir eh, Eiropas komisijas atbildība. Dāmas un kungi. Mēs eh, saskaramies šobrīd ar grūtībām. Es neierobežoju pirmos runātājus, bet es aicinu jūs kur vēl izteiksies, neatkārtot visu, kas jau ticis pateikts, neatkārtot arī visus kritiskus izteikumus, jo mūs klausās arī vēlētāji tomēr. Lozokungs. Paldies, priekšsarētāji. Vēlējos norādīt, ka esmu pats franču lauksaimnieks, un man tiešā veidā skar KLP. Pārstāv vienu no galvenajiem um, ražošanas reģioniem Eiropā. Man nopietni rada bažas tiešmaksājuma sistēma. Mēs dzirdējām par kondicionalitāti. Mēs dzirdam, ka uh, ir brīvprātīgie aspekti, trīs obligātie e, aspekti, tādi kā kvotu sistēma. Bet tas nozīmē burtiski e, nāvi mūsu ražotājiem, lauksaimniekiem. Šis ir daudz sarežģītāk, daudz e, daudz eh, pilnāks ar kontrolēm, ar eh, dažādu papildus eh, birokrātisko slogu. Kur tad ir šīs vienkāršošanas pasākumi, par kuriem tik runāts? 20 miljārdi ir tas, ko Francija ir ieguldījusi, 13 miljārdus dabū atpakaļ, tātad mīnus 7 miljārdi. Cik ilgi Francija turpinās maksāt par to visu? Mēs redzam, ka iepirkuma cenas par produkcijai krīt, Krievijas embargo tagad ir spēkā, tas tikai pasliktina jau tā slikto situāciju. Kā Eiropas Savienība aizsargā mūsu Francijas lauksaimnieks, ko viņa mums labā ir darījusi? Es teiktu, ka jūs esat pilnīgi bezatbildīgi. Mans jautājums ir šāds cik ilgi vēl Francijas lauksainieki cietīs no Eiropas Savienības. Cik ilgi mūs turpinās slaukt kā govis. Priekšsarētājs KLP ietekmē ne tikai Francijas lauksaimnieks. Tā nav paredzēta, lai aizsargātu tikai un vienīgi Francijas lauksaimnieks. Uh, Galu galā mūsu Eiropas Savienība ir kopēja mums visiem. Visi gūs labumus no Eiropas Savienības, no veiktajiem pētījumiem, jābūt ir objektīvākiem, lai neaprakstītu Eiropas Savienību tā, kā jūs to darījāt. Tikai nosodoši. Mēs visi runājām par eh, šīm problēmām, mēs eh, panācām atteikšanos no cukuru kvotām, no piena kvotām. Cenšamies risināt šos jautājumus. Es atvainojos par šo komentāru, bet es jau desmit gadus esmu Eiropas parlamenta deputāts, nopietni pildu savus pienākumus, bet mums jābūt eh, objektīviem. Paldies, Petīra kundze! Jā, paldies. Esmu jaunievēlēta Horvātijas deputāte. Vēlos pievērst jūsu uzmanību problēmām ar mazām ģimeņu lauksaimniecībām. Pēc jaunās KLP reformas šīs eh, ģimenēm piedarošās lauksaimniecības nelielās palikuši novārtā. Izskatās, ka mēs eh, uzsvaru vairs neliekam uz kvalitāti un atsevišķo eh, lauksaimniecību specializēšanos. Viens no būtiskākajiem trūkumiem KLP reformai, manuprāt, ir eh, tas, ka atstāts novārtā ir mazās, mazie lauksaimnieki, šīs ģimeņu saimniecības, jaunieši, kas cenšas nodarboties ar lauksaimniecību, kas labprāt varbūt censtos pārņemt eh, saimniekošanu šajās mazajās lauksaimniecībās, bet neredz eh, sev iespējas, neredz atbalstu un izvēlas darīt kaut ko citu. Braukt prom no lauka reģioniem, un es vēlos eh, tieši aicināt pēc iespējas vairāk cilvēks palikt lauku reģionos. Mums ir jāveic tiešmaksājumu, mums, lai cilvēki palikt šajā lauka reģionā. Man, diemžēl, ir bažas, ka šāda veida lauksainicības politika e, novedīs mūs pie tā, ka mums būs rūpnīca ražot pārtiku. Priekšsēdētājs Durants Kungs tālāk. Jā, paldies. Es vēlos e, atgādināt dažas būtiskas lietas jums. Francija bija ne tikai Eiropas e, Savienības tiesību dibinātāji, bet arī lielā, otrais lielākais donors Eiropas Savienībā. Tāpēc Francijas lauksanieki ir skarti vairāk nekā citi. Pretī, pretēji transatlantiskajam nolīgumam šeit viss ir pilnībā skaidrs. Lauksanieki ir sapratuši, ka problēmas rodas tieši no Eiropas Savienības un viņi sākuši aizvien skaļāk paust savus eh, protestus eh, caur vēlēšanām. Red, mm, uzklausīsim nākamnedēļ jaunos komisāru amata kandidātus. Un šobrīd notiek atteikšanās no kvotām. Šādā pieeja nav nekas jauns. Un ja viss ir iz, izveidots eh, tā, lai mēs ciestu pēc iespējas vairāk. Tad kādā veidā komisija reaģēs uz jauno regulējumu? Lauksaniekiem būs vairāk atsaistīti maksājumi, nebūs atbalsta krīzes laikā, jo tāds atbalsts nav paredzēts. Kā, kā būs ar lielajām uh, supermarket ķēdēm? Ja, ja jums trūkst izdomas, Tad dalību valstīm, acīm redzot, ir jāpieņem strateģiski lēmumi, pašiem jāregulē šie tirgi, un pašiem jāregulē arī e, visi procesi. Priekšsarētājs, varu jums piekrist e, tam, ko jūs sacījāt e, noslēgumā. Šie ir svarīgi jautājumi. Hoislinkums tālāk. Jā, atļaujiet man pāris vārdus izteikt, jo man tiešām sadusmo tas, ka visi tie, kas strādāja pie KLP reformas, ar atradušu vairākumu EPP un sociālisti. Nezinu, kur eh, Alberts Desis, kur palicis, eh, kur tagad saka, mums tas, eh, ar mums tur nav nekas kopīgs. Nu, tā jau nav politiska atbildība tas, ka šobrīd tas ir sarežģītāk nekā komisija to piedāvāja, ir tādēļ, ka paši iesniedzat vairākus tūkstošu grozījumu priekšlikumu. Un tagad to visu uzlikt komisāram par vainu, un tur jūs gan sev vienkārši dzīvi padarat. Ja, ja jūs jautājat lauksainiekiem, vai tas ir pa grūti, viņi vienmēr teiks, ka tas ir pa grūti. Un tad iedod konto numuru, un mēs, mēs tik pārskaitīsim gada beigās naudu, un neko nepārbaudīsim, tas gan būtu interesants darījums. Bet, nu, teiksim godīgi, tā tas viss nedarbosies. Tāpēc, protams, ka ir nepieciešama kontrols sistēma, un, protams, arī eh, mēs gribam pretī saņemt pakalpojumu. Tā jau tāda uh, eh, eh, reformas ideja, un daudziem šī zaļināšana nepatika no laika gala jau. Es nevēlētos, lai uh, komisāru tik sliktā gaismā skatīt, kā Alberts Dess to darīja. Daudz kas ir mainījies Tas ir arī jāsaprot arī tiem, kas saka, jā, varēja arī vairāk kaut ko panākt, bet mēs ar šo visi kopā panācām attiecībā uz prasībām, kas šeit ir izvirzīts. To jau mēs jau piecus gadus uh, diskutējam par šiem jautājumiem, nesāksim to no jauna darīt. Šobrīd ir jāpaskatās, ko mēs nākotnē varam mainīt šai reformā. Uh, lai mazinātu lauksanieku atkarību no, pirmās, eh, no pirmā pīlāra. Bet ja, bet ja tiek pateikts, ka mums tas vispār nav vajadzīgs, nu nezinu, kā daudziem lauksainiekiem eh, konto, bankas kontā izskatīsies situācija gada beigās. Un tiešām mēs vēlamies atgriezties pie tiešajām subsīdijām šī te bļaustīšanās, ka viss ir tik slikti, viss ir tik slikti, ka šī ir sliktākā reforma, nu tad vajadzētu mazliet jau paklusēt, jo katrā ziņā Eiropā atbalstītājs jūs ar to ne sev neatradīsiet, paši vien pie tā esam vainīgi. Paldies par šo pārdomāto atbildi. Moja kundze. Detto moi? Ah, ok. Grazie, signor Presidente. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Līdz šim lielākā daļa atbalsta lauksainiekiem Sardīnijā, Itālijā, no kurienes es esmu, ir eh, bijis tādā atvērta, teiksim, tā sistēma, ļaujot cilvēkiem izmantot savā labā sistēmu, pat ļaunprātīgi izmantot to. Cilvēki, kas to veicināja, bija konsultanti, kas devās uz reģioniem un spēja izstrādāt dažādas schēmas un tiešām lielos mērogos. Jo sarežģītāka ir izveidota sistēma, jo lielāks risks, ka šādi konsultanti to darīs. Un tad jājautā, vai jaunā tiešmaksājuma sistēma ir izstrādāta tā, lai tas nebūtu iespējams, vai ir kāds pārbaudas kontrols paredzēts, lai to nevarētu atkārtot. Paldies, tālāk eh, Budas kungs. Paldies, priekšsarētāji. Es izteikšos pavisam īsi. Es neesmu kā Karls Zalmans, kurš eh, te, ķēniņš Zalmans, kurš teiks, ka taisnība ir visiem. Nē, mēs pārstāvam mūsu cilvēkus, mūsu valstī. Viņi nāk pie mums un stāsta par, mūsu, par viņu problēmām. Eh, par zaļināšanu man jāsaka, ka diemžēl šis likumprojekts ir ļoti blīvs, ja tā varētu teikt. Es pats netieku skaidrībā par visām detaļām. Ir ļoti grūti dzīvē īstenot visus šos pasākumus, un lauksanieki riskē saņemt tādus sodus, kas ievērojami pārsniedz finansējumu, ko viņi saņemtu no Eiropas komisijas. Kā Maginas kundze sacīja, mēs esam daļa no tiem risinājumiem, ko varam panākt Jā, 2012. un 2013. gadā eh, tika īstenots ievērojams reformas eh, lauksainiecības politikā, bet es vēlos jums pateikt par atšķirībām starp eh, rietumvalstīs zemniekiem, kas saņem tiešmaksājumus, un to, ko saņem Austrum Eiropa. Visiem vajag naudu. Visi saka, ka viņiem vajag vairāk naudu, nekā viņi saņem. Un es vēlētos aicināt jūs komisijas līmenī pātrināt procesu šo tiešmaksājumu izlīdzināšanai visām dalību valstīm, neatkarīgi no tā, vai tās ir rietumvalsts vai austrumvalsts, jo savādāk eh, tiek tikai turpināt eh, atbalstīt šo nevienlīdzīgā konkurenci. Paldies, Agņu kungs tālāk. Priekšsēdētā, paldies! Vēlreiz eh, pārunājot iegūmus un trūkums KLP reformā, es atgādināšu eh, tos, kas šeit ir no iepriekšējā sasākuma. Es iesniedzu desmit grozījumus, eh, cenšoties likvidēt šos papildinājumus tiesību aktos. Neviens man neatbalstīja. Tagad nav ko sūdzēties uzklausījos, uzklausīju citus deputātus, viens no Grieķijas sacīja, ka viņam ir saules paneļi. Mums apvienotā karalistē arī ir saules paneļi. Man ir konkrēts jautājums komisijai. Apvienotāji karalistei šie saules paneļi bieži vien veido līdz pat 100 hektāru platībām. Kāda ir jūsu nostāja par maksājumiem uz zemes, kur ir izvieto šie paneļi? Jo daži saka, ka ir atbilstība, citur saka, ka nav atbilstība. Mums vajag skaidru atbildi. Otrakārt, Paklausoties Ungāru eh, deputātu, kurš sēž no manas labā pusē, viņš sacīja, ka viņa valstī 27% PVN pārtikai. Ja cilvēki grib ēst Ungārijā, tad nav pārsteigumu, ka viņi padara šo pārtiku tik dārgu, bet tas ir brīdinājums citiem deputātiem. Tad, kad jūsu valstīs valdība uzliek PVN pārtikai, nost jūs viņu nedabūsiet. Bardzo dziękuję. Pan poseł Bogowicz zamyka dyskusję. I właściwie py... Bogovičs kungs, jūs esat pēdējais e, runātājs šajā jautājuma kārtā. Jā, paldies priekšsarētāji. Vēlos norādīt um, un atzinīgi izteikties par KLP tajā aspektā uh, tiek sniegts atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem. Nākotnē vajadzētu vairāk koncentrēties uz to. Es varu tikai atbalstīt šo elementu. Es pats esmu no Slovenijas. Un Slovenijā mums ir mazākā 900 kvadrātmetra aramzemes uz iedzīvotāju. Ir, mēs zinām, ka ir nepieciešama 2500 eh, kvadrātmetri eh, uz eh, iedzīvotāju, lai tas attaisnotos. Mums ir ļoti ierobežots šīs zālēju platības, zālēm platības. Lai pārvērstu aram zemi par zālēnam un citām īpaši ekoloģiski svarīgām teritorijām. Tālāk par administrāciju Birokrātiskais līmenis ir eh, ievērojami pieaudzis pēdējos gados. Tad, kad eh, regulāri tiek saņemties prasības atmaksāt eh, to naudu, kas ir izmaksāta kā es atbalsts. Manuprāt, šī zaļināšana ir ļoti birokrātisks pasākums un to īstenot būs ļoti grūti. Esiet piesardzīgi un pēc iespējas centieties atvieglot to. Jā, paldies, dāmas un kungi. Esam noslēguši pirmo jautājumu kārtu. Tos jautājumus, eh, kas attiec uz šo pirmo prezentāciju. Varbūt mēs varētu lūgt eh, komisiju sniegt īsu atbildi uz šiem jautājumiem. Protams, ka nav iespējams ļoti detalizēti atbildēt uz šiem jautājumiem, bet es ceru, ka attiecībā uz nākamo prezentāciju. Tas eh, neaizņems tik eh, daudz laika. Es centīšos ierobežot jautājumus ar vienu minūtu. Eh, Direktora kungs, lūdzu, atbildiet uz jautājumiem, kas tika uzdot. Paldies, priekšsādātāji. Mēģināšu izteikties īsi, sniedzot atbildes. Un mēģināšu pievērsties tiem svarīgākiem jautājumiem, ko man uzdeva dažādi deputāti gribētu pateikties visiem par jautājumiem, jo tas norāda uz to, cik ieinteresēti esat jaunajā politikā, kā arī jaunajā maksājuma sistēmā, kas sāks darboties nākamgad. Sākumā pirmā lieta - par to runā lielākais vairums runātāju, kas ir sarežģītība un nepieciešamība pēc politikas vienkāršošanas. Taisnība, mēs pilnībā apzināmies jūs paustās bažas, un pilnībā apzināmies arī problēmas, kas pastāv un ir saistīts ar jaunās uh, lauksaimniecības politikas un sistēmas izveidi. Ir panākt zināms progress, jo īpaši attiecībā uz jauniem lauksaimniekiem un šiem nosacījumu elementu, tomēr tajā pašā laikā ir jāatzīst, ka saistībā ar reformu un veidojot visu šo kopējo zaļināšanas aspektu pirmajā pīlārā, kā par to vienojās līdz likumdevēji. Zaļināšanas izveida pirmajā pīlārā nozīmē, ka gan jums, gan arī mums, gan arī dalībvalstīm lauksaimniekiem tas būs liels izaicinājums. Mēs esam ļoti smagi pēdējo mēnešu laikā strādājuši, lai izveidotu šo sistēmu. Un gribētu tikai norādīt, ka ir vairāk iemeslu, kādēļ sistēma nav tik vienkārši beigās. Mēs strādājam tādā likumdošanas satverā, kas ir sarežģītāks nekā iepriekš, un tagad mēs nolēmām izstrādāt mērķiecīgāku politiku, zaļāku politiku, kas uh, rūpētos un ņemtu vērā lauksaimniecības nozars īpašās vajadzības. Jo mums vajadzētu labākā veidā ņemt vērā mūsu resursus ilgtermiņā, un tādēļ zaļināšana ir nepieciešama. Un ir arī reāla nepieciešamība nodrošināt papildus elastību dalībvalstīm. Tagad dalībvalstu ir 28, tātad vajadzīga papildus elastība un arī rīcība politikai labāk jāņem vērā uh, gan lauksaimnieku vajadzības un arī uh, apstākļi un daudzveidība dalībvalstīs, lai tādējādi rīcība politika būtu mērķtiecīgāka, un tas savukārt nozīmē, ka attiecībā uz kontrolas mehānismu, nu, arī tas attiecīgi ir sarežģītāks. Kā jau es minēju, tad esmu smagi strādājuši kopā ar dalībvalstīm valstu valdībām, lai redzētu, kā panākt to, ka jaunā politika ir efektīvāka un kā varam sasniegt šīs politikas mērķus un nodrošināt arī pienācīgu finanšu pārvaldību, jo gal galā mēs runājam par lielu naudas apjomu, kas ir atlikts maliņā šīs politikas mērķiem. Tajā pašā laikā mēs arī atzīstam un saprotam, ka vēlamies panākt līdzsvarotāku birokrātisko slogu gan, lauks, gan lauksaimniekiem, gan arī dalībvalstīm. Mēs, protams, saprotam, ka dalībvalstīm arī ir pietiekami svarīga loma spēlējuma, Mēs kopīgi strādājam, organizējam seminārus, konferences un arī ļoti daudz divpusēju kontaktu ar dalību valstīm. Un ļoti cieši sastrādājamies arī ar valstu, tātad nacionālām un reģionālām iestādēm. Tādā veidā, lai varētu izveidot jauno zaļināšanas sistēmu un politiku īstenot. Jo īpaši pirmā pīlāra ietvaros. Tas ir saistīts ar zaļināšanu, bet uh, Kas attiec uz īriju un arī ziemeļīriju, tad šī valsts un šie reģioni nu, jau divreiz ir apmeklēti un pēc dažām dienām arī plānojam tur atgriezties. Lai palīdzētu valsts un reģionālajām iestādēm šajās valstīs un reģionos izstrādāt tiešmaksājumu schēmu. Un rītdien ir plānota arī divu dienu sanāksme, seminārs, kurā skatīsim konkrētus jautājumus, kas ir saistīti ar interpretāciju, kā veidot jauno integrēto sistēmu, tad kontrols un pārvaldības sistēmu. Kā to veidot dalībvalstīs, da jau redzēsiet, ka, nu, ir darbs, ko Digi Agri iegulda, un ir pat izveidots Digi Agri ietvaros jauns dienests, kas palīdzēs dalībvalstīm darbā. Tad, nu, ceru, ka saprotat, ka mēs strādājam viss notiek, bet, nu, beig beigās būs jāskatās pēc pirmā īstenošanas gada, cik tālu būsim tikuši, kādi būs rezultāti, un tad 15. gadā, 16. gada sākumā tīri arī operatīvā kārtā paskatīsimies, kā sistēma ir darbojusies, kādi ir pirmie rezultāti priekšlikuma īstenošanā, un vēlreiz skatīsimies, ko vajadzētu labot, grozīt vai pieslīpēt. Un pretēji tam, kas tika paziņots, šis vidustermiņa ziņojums zaļināšanai, tīri tiešmaksājumu kontekstā, kas notiks pirmajā iznošanas gadā, tas būs ļoti nopietns pasākums. Un komisijas dienesti ļoti nopietni arī plāno pievērsties šim vidustermiņa pārskatam. Un vēl kāda lieta, par ko tika runāts, tika uzdot daudzi jautājumi un izskanēja daudzi komentāri par to, kādā veidā zaļināšana ir pirmajā pīlārā, un tika runāts par atlikšanu un 16. gadu. Šobrīd paturot prātā esošo satvaru, ir burtiski neiespējami domāt par zaļināšanas elementa īstenošanas atlikšanu uz 16. gadu. Mums ir dažādas kontrolas sistēmas, un viss no tām ir galu galā balstītas uz pakāpeniskas zināmu politikas uh, elementu ieviešanas trīs gadu gaitā zaļināšanas elements nebūs pilnīgā darbībā, netiks pilnībā īstenots līdz 18. gadam. Tad, nu, jūs sapratīsiet, ka ir šis pakāpeniskais pārējais periods, pakāpeniskā ieviešana trīs gadu garumā, un tādēļ mēs nevaram zaļināšanas īstenošanu atlikt tagad par gadu. Nobeigumā vēl atbalsts ģimenes saimniecībām un jauniem lauksaimniekiem. Nu, un arī atbalsts vidusjūras reģionam. Kas attiecas uz ganībām, kur nav zāliens, tad uh, šeit, uh, nu, jāsaka, ka ģimenes saimniecības ir visa Eiropas Savienības lauksaimniecības stūrakmens, un tādēļ mums jāpārliecinās, ka viņiem ir atbalsts gan pirmajā, gan arī otrajā pīlārā. zinām, ka vidusjūras reģionā ir daudz ganību, kur galvenais au, augs, galvenās kultūras nav zāle, zālāji, bet te jāpatur prātā, ka mums ir deleģēti akti, tad es nedomāju, ka ir pamats īpašām bažām. Nu, priekšsādētāji drīkst šobrīd tas arī viss, un manuprāt, uz galveniem jautājumiem atbildēju. Paldies! Paldies! Paldies Basku kungam! Dāmas un kungi, pārējiem pie nākamās prezentācijas TKO. Šeit uzklausīsim Verstailena kungu direktoru. Aicināt prezentāciju iekļaut uh, desmit minūtēs, un, kā jau es minēju, tad nākamajā jautājumu atbilžu sadaļā visiem būs ierobežojums vienā minūtē iekļauties jautājumu uzdošanai. Bet nu, es domāju, ka ir ļoti jauki un vērtīgi tomēr noturēt šādu veidu uzklausīšanas. Mēs, protams, zinām, ka uh, Komisijas pārstāvi ļoti rūpīgi seko visam procesam, klausās, un es domāju, ka rezultāti būs interesanti. Esmu pārliecināts, ka arī mums tas ir um, labs sagatavošanās solis, uh, tātad uh, gaidot uh, komisi, nākamā komisijas sasaukuma kandidātu uzklausīšanu. Bet uh, redzu, ka tagad ar Stailena kungs ir gatavs, došu jums vārdu, un kas attiecas uz laiku, jums atvēlēto, tad būs šobrīd uh, striktāks. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Mēģināšu pavisam ātri iziet cauri šai prezentācijai. Uh, there's a couple of slides which... Sākumā daži slaidi, kas manuprāt ir svarīgi tirgus kontekstā. Runājot par mūsu konkurētspējas pozīciju, kādu esam sasnieguši pēc 30 gadus pēc reformas. Sākumā redzat slaidu ar kukurūzu un kviešu cenām. Šeit redzat cenas Eiropas Savienībai, kā arī ASV. Nu, un te redzam, ka ir gandrīz pilnīgi konverģence starp cenām. Tas nozīmē, ka mūsu kviešu cenas ir līdzīgas pasaules tirgus cenām Nu, un tas, tas ir svarīgi arī mūsu dzīvnieku audzētāju kontekstā, tātad viņiem uh, lobbarībai ir pieejamas kultūras uh, par līdzīgām cenām kā pārējā pasaulē, un Eiropas Savienībā aptuveni 65% mūsu graudaugu tiek patērēta lobbarībā. Tātad uh, dzīvnieku audzēšanā, ražošanā tas ir ļoti svarīgs elements. Un tas tātad līdzīga situācija ir attiecībā uz eksportu. Redzam, ka neto eksportētāji būtiskiem kviešu apjomiem un citai rupjējai labībai parāda, ka esam konkurētspējīgi. Eksports notiek bez jebkādām eksporta kompensācijām un valsts atbalsta. Un vēl kāds svarīgs produkts - piens piena produkti. Šeit redzam piena cenu attīstību kopš 2000. gada. Apakšējā līnija ir pasaules tirgus cena piena ekvivalentā un zaļā. Tātad tā bija dzeltenā līnija, zaļā ir mūsu cena un zilā, cena, zilā svītrē ir šis drošības tīkls cena. Um, pulverī, sviestā un tātad norādīts, kurā brīdī vajadzētu iejaukties. Šeit redzam lietu attīstību 2009. gadā, kad bija vērojama krīzes situācija piena sektorā cenas bija ļoti zemas, bet tajā pašā laikā redzam, ka tirgus cena bija krietni vēl zemāka nekā mūsu cena 9. gadā. Un pateicoties mūsu intervences sistēmai, ko uzsākām un izmantojām 2009. gadā, redzam, ka cena sāka pieaugt uzreiz. Tas nozīmē, ka efektīvi tika pārvaldīts cenas 2009. gadā. Tomēr ir svarīgi tajā pašā laikā pamanīt arī, ka piena cenas globālā tirgus kontekstā tad ir konverģējušās ar pasaules cenu. Te mēs redzam jūlija cenu 373 eiro par tonu Eiropas Savienībai, kas ir visai augsta cena pretstatā pagātnes rādītājiem. Tas nozīmē, ka kopš 2009. gada krīzes piena sektors tīri labi ticis galā. Uh, kas ir svarīgi uz konk mūsu konkurētspējas pozīciju, svarīgi ir tas, ka tiek eksportēta aptuveni 11-12% piena, nu tas gan ir citos um, produktos, tātad siers, viests un pulvers. 11-12%, un šajā kontekstā svarīgi ir tas, ka iekšējā tirgus bilance tī, uh, pienam tādēļ lielā mērā ir atkarīga no tā, kāds ir sniegums eksportā. Uh, piens un piena produkti ir jātirgo pasaules tirgu, lai radītu līdzsvaru iekšējā tirgu. Ja tā nedarīsim, tad nāksies samazināt piena ražošanu. Un man ir arī līdzīgi šādi slaidi attiecībā uz citiem produktiem, lielopu produkti. Šeit redzam, ka no, desmitajā, no kopš desmitā gada esam kļuvuši no neto importētāja par neto eksportētāju struktūru cūgaļas produkti esam neto eksportētāji, un šeit mums tiešām ļoti konkurētspējīga pozīcija. Mājputni, šeit situācija līdzīga, esam neto eksportētāji, olas, olu nozara ļoti līdzīga, arī vīna, tirzniecības bilance ir ļoti pozitīva, un tagad redzam, ka arī olīveļas nozarē esam lielākais olīveļas eksportētājs pasaulē. Tādēļ šeit gribētu uzsvērt, ka pēc visiem šiem gadiem pēc reformu gadiem mums ir izdevies panākt konkurētspējīgu pozīciju, kas ir visai ērta pozīcija. Un, protams, tas ir ļoti svarīgi arī aizvien globālāks pasaules kontekstā, kad robežas ir atvērtas un, lai saglabātu dzīvot spējīgu lauksaimniecības ražošanu Eiropas Savienībā, ir svarīgi saglabāt konkurētspēju. Nu re, kā tad ir situācija? Esam konkurētspējīgi lielajā vairumā nozaru. Un esam arī, protams, lauksainiecības produktu importētāji, tomēr arī pēdējos gados aizvien lielāki un svarīgāki importētāji. Lauksainiecības produktu tirgu, pateicoties lielākai integrācijai pasaules tirgu, mums ir jāsaskaras ar papildus svārstīgumu. Iepriekš ja bija vērojams slēgts tirgus, tad varējām situāciju kontrolēt pilnībā, bet ar atvērtām robežām mēs importējam un ņemam pie sevis arī daļu no pasaules tirgus svār, svārstīguma. Bet pateicoties mūsu ražošanas apjomiem, mēs radām zinām stabilitāti pasaules tirgos. Protams, ir tirgus traucējumi, piemēram, nesen notikušais Krievijas embargo, slimību gadījumi, arī nelabvēlīgi laika apstākļi Kāda lieta, kas jau tika minēta, nākamajā gadā beidzas piena kvotas, 17. gadā beidzas cukura kvotas, bet mēs negaidām, ka būs kaut kādi milzīgi traucējumi kvotu periodu beigām. Vienotais TKO pavisam īsi par to. Kā jau Pleva kungs sākumā norādīja, šeit mums uh, TKO nodrošina efektīvu drošības tīklu, valsts intervence, privātā uzglabāšana, es parādīju, kāda bija situācija piem 2009. gadā, un jaunā, jaunajā regulā savukārt mēs koplēmuma procedūras uh, gaitā esam panākuši to, ka mums ir stabilāka situācija, arī tīri juridiski situācija ir stabilāka attiecībā uz uh, cenu izmaiņām. Esam veidojuši krīzes rezervi, kur ir 400 miljoni uh, 2011. Uh, gada cenās. Otrs svarīgais darbs, kas tiek um, īstenots TKO kontekstā, ir ražotāju sadarbības veicināšana, jo īpaši, lai uzlabotu sarunu vešanu par cenām. Redzam, ka tas stiprinās pakārtotajos sektoros, tādēļ gribētu stiprināt sadarbības starp lauksaimniekiem, kā ražotāju organizācijām un profesionāļu organizācijām lai tādējādi nodrošinātu, ka, ja nu būtu šādi cenu uh, šoka gadījumi, tad būtu sadalījums. Tad no vienas puses lauksaimnieki, apstrādes industrija, mazumtirgotāji, šis līdzsvars salabotos. Mums vēl aizvien ir atbalsta schēmas dažiem produktiem, augļi dārzeņi, vīns, olīveļa, apikultūra, bites. Un ir arī konkrētas sistēmas, konkrēti režīmi, uh, skolas augļi un skolas piena programmas. Un pavisam nesen esam nosūtījuši jums arī priekšlikumu gan jums, gan arī padomēji, lai panāktu labāku sinerģiju no piena schēma no vienas, starp tātad piena schēma no vienas puses un augļu schēma skolās, skolas augļiem no otras puses. Vēl kāds ļoti svarīgs TKO elements ir tirgu standarti lauksainiecības produktiem, un šajā regulā tiek definēts, kas ir vīns, kādi dažādie gaļas veidi un tā tālāk. Esam izstrādājuši šos standartus, pastāvīgi pie tiem strādājam, balstoties uz patērētāju vajadzībām. Nu, vēl kāds būtisks elements, ko plānojam pārunāt, ir izcelsme un marķējums. Tās ir vēlmes, kas izskanējušas arī no Eiropas parlamenta puses. Nu, re, šie tirgus pasākumi, tie mums ir uh, pie, visai ierobežots budžets, 2,7 miljārdi eiro. Um, salīdzinājumā ar iepriekšējo runātāju tiešmaksājās, nu, mans budžets visai ierobežots, bet nu, aptuveni no 2,7 miljardiem 1 miljards uh, ir uh, augļu dārzeņu nozares programmām un 1 miljards vīna nozarei, tātad šīs, uh, šīs schēmas, ko es jau minēju. Izmantošu nesen ieviesto Krievijas embargo uh, kā piemēru. Un šeit man jāatsauc uh, uz 219. TKO pantu, kā tiesisko pamatu, kas ļauj komisijai īstenot pasākums krīzes gadījumā. Krievijas embargo tiek uzskatīts par krīzes gadījumu. Un tādēļ tiem visizplatītākajiem produktiem, augļiem, dārzeņiem veicām tūlītais pasākums, lai uzlabotu situāciju gan ražotāju organizācijām, gan arī atsevišķiem ražotājiem atsaukt uh, Uh, produkciju, tātad priekšlaicīga ražas novākšana, kā arī ne, ne, nenovākšana. Kas attiec uz atsaukšanu, tad tur sniedzām papildus atbalstu uh, brīvai produktu sadalēji organizācijām, prestatā tam, ka tātad šie produkti tiek utilizēti, iznīcināti. Pirmais pasākums šeit tika īstenots augļu dārzeņu kontekstā, to izsmēlām visai drīz, un tam bija tikai tātad noteikti finanšu griezti, bet nācās atteikties no šī pasākuma, jo uzreiz bija pārāk daudz pieprasījumu no dažām konkrētām valstīm. Un šobrīd mēs strādājam pie otrā pasākuma īstenošanas augļu dārzeņu nozarē, kas būtu mētiecīgāks un jo īpaši ņemtu vērā eksportētos apjoms uz Krieviju. Principā gan tie attieksies tieši tādiem pašiem pasākumiem kā atsaukšana. Piena nozare, arī to skārs Krievijas embargo. Un šeit mums bija izstrādāta īpaša privātās uh, uzglabāšanas uh, sistēma konkrētiem sieriem, bet to mums arī šorīt nācās slēgt, jo saņēmām paziņojumus par zināmiem sieriem, kas bija krietni tālajošāki nekā tīri ar eksportu saistītie rādītāji, tādēļ, diemžēl, šorīt nācās slēgt šo pasākumu, un tad skatīsimies, cik lielā mērā to atvērt, atkal piedāvāt, ļaut izmantot, bet arī mētiecīgākā veidā. Piena nozarē gan bija papildušai privātajai uzglabāšanas schēmai sieram, bija arī tātad sviests un vājpiena pulveris, tie vēl aizvien turpinās, un ir arī pagarināts valsts intervences periods sviestam un um, vaipiena pulverim līdz 14. gada beigām. Pēc idejas uh, šī intervence beigsies, beidzās 31. augustā, bet, lai nodrošinātu stabilitāti tirgu, šo periodu pagarinājām. Vēl kāds aspekts? Bet jūs jau redzat no manas prezentācijas, ka jaunās krīzes normas ir darbojušās. Uh, Tomēr mēs tajā pašā laikā gūstam arī papildus pieredzi, kā tās īstenot veiksmīgāk. Vēl kāds ļoti svarīgs aspekts. Tirgus kopīgajā organizācijā ir jārunā par konkurences noteikumiem. Līgumā noteiktais pamatprincips ir tāds, ka konkurences noteikumi ir piemērojami lauksainīcībā, ja vien nav citādi norādīts. Un mums ir arī atkāpes vienotajā teiko saistībā ar konkurences noteikumiem. Šeit jārunā par klasiskajām atkāpēm lauksaimnieku līgumiem, kooperatīvu kontekstā, uh, pārdošana, uzglabāšana un tā tālāk. Šī norma pastāv jau kādu laiciņu. Un tagad jaunākās reformas kontekstā esam ieviesuši labāku tiesisko pamatu, uh, kolektīvajām sarunām ražotāju organizācijām zināmās nozarēs. Bija jau šāds pasākums piena nozarē, kas stājās spēkā pēc 2009. gada krīzes, bet tagad ir arī līdzīgs tiesiskais pamats uh, lielopgaļai, olīveļai un laukaugiem. Un turpinām arī ar speciāliem īpašiem režīmiem, arī saistībā ar konkurences noteikumiem, augļu dārzeņu nozarē un cukuram. Cukura gadījumā ir īpaši noteikumi tātad biešu audzētāji no vienas puses un nozara no otras puses. Un mēs kopā ar konkurences ģenerāldirektorātu šobrīd izstrādājam vadlīnijas par kolektīvo sarunu vešanu, lai tādējādi iegūtu papildus tiesisko noteiktību un labāk saprastu, kā interpretēt uh, šo, šīs kolektīvās sarunu vešanas nosacījumu piemērojamību, lai tādējādi palīdzētu iesaistītajām pusēm veiksmīgāk piemērot 169. līdz 171. pantu un nodrošinātu, ka valsts ko, konkurences uh, iestādes zina, kas tām darāms. Es jau minēju, ka strādājam pie ražotāju sadarbības veicināšanas Augļu dārzeņu nozarē mums ir ražotāju organizācijas, kas darbojas kā modelis, kas darbojas ļoti labi, un tādēļ šāda iespēja ir, nu, atvērta visām nozarēm. Mums arī konkrēti tiesiskais pamats, lai e, regulētu siera vai šķiņķa piegādi, kur ir tātad līdzīgi pieeja kā ACVN vai aģina Un tas notiek pēc ražotāja pieprasījuma un ir pakļauts zināmiem nosacījumiem un garantijām. Tādēļ mums ir iespēja labāk uh, pārvaldīt augstu līmeņu siera piegādes. Dalībvalstīm ir piešķirta iespēja ieviest rakstiskus piegādes līgumus. Tas ir fakultatīva, fakultatīva norma, dažas dalībvalsts jau vēlas to var darīt, var nedarīt, var atstāt nozara ziņā. Tomēr, ja dalībvalsts izlemj iet šo ceļu un ieviest obligātos līgumus, tad esam noteikuši tos līguma elements, kam būtu jābūt iekļautiem līgumā, lai nodrošinātu, ka līguma ir harmonizēta visā Eiropas Savienībā. Jau iepriekš minēju cukura nozari, līgumi, vienošanās, kas pastāv, un esam pārliecinājušies, ka tā tad um, tie turpināsies, turpinās būt spēkā pēc 17. gada. Nobeigumā vēl par jautājumiem saistībā ar Lisabonas līgumu. Protams, ka zinat, ka koplēmuma procedūra, parastā likumdošanas procedūra, un vien, viens komentārs šajā kontekstā. Reizēm parādās tendence tās mazākās detaļas, maznozīmīgākās detaļas, nu, piemēram, apelsīnu sulas definīcija vai zaptes definīcija. Šīs detaļas tiek iekļautas uh, pamatāktā kā daļa no politiskās vienošanās. Un tad komisijai ir sarežģīti tās pielāgot. Tad mums jānāk klajā ar jaunu priekšlikumu un parastās likumdošanas procedūras gaitā mēs reizēm nonākam situācijās, kad jāpamaina vienkārši procentu cipars, kas ir saistīts ar tehnisko attīstību, bet ir vajadzīgi līdz pat divi gadi to paveikt, jo parastā likumdošanas procedūra aizņem visai garu laiku. Tādēļ priekšsēdētāji gan jūs, gan arī komiteja aicinātu pasakot līdzi un uzticēties tomēr komisijai. Tajos gadījumos, kad runājam par maznozīmīgām detaļām, nāctājiet nu, varbūt komisijas lēmumā un rokās. Citādi mēs kavējam laiku un zaudējam spēju operatīvi rīkoties. Nobeigumā, balstoties uz Lisabonas līguma, mums jāpārskata visi komisijas īstenošanas akti, un tie jāpārvērš par deleģētiem un īstenošanas aktiem. Aptuveni kopumā mums ir 200 šādu komisijas um, regulu TKO kontekstā, protams, gribētu samazināt to skaitli aptuveni līdz 40 jauniem aktiem, un šajā kontekstā vēlamies cik viens iespējams vienkāršot. Mēs aktīvi diskutējam ar dalību valstīm, iesaistītajām pusēm un arī ar parlamenta deputātiem, kas vienmēr piedalās arī mūsu darba grupā strādājot pie deleģētajiem aktiem. Skatāmies, kā vienkāršot un kā samazināt administratīvo slogu. Tādēļ gribētu izmantot šo iespēju uh, pārformulēt visus 200 tiesību aktus, cik vien iespējams gribam šajā procesā vienkāršot regulējumu. Lielas paldies par uzmanību. Ja būtu jautājumi, lūdzu, ar prieku. Paldies. Deviņi deputāti vēlas izteikties. Dantāna kungs, jums divas minūtes un pārējiem tiek atvēlēta tikai viena minūte katram. Dāmas un kungi! Es tātad biju ļoti labvēlīgs referentam divas minūtes, pārējiem tikai viena. Priekšsēdētāji! TKO teksts ir viens no pretrunīgākajiem tekstiem šajās reformās. Un ņemot vērā pašreizējo Krievijas embargo kontekstu, mēs redzam, ka komisija ir spējīga rīkoties. Lielākā daļa no operatoriem to tagad ir atzinuši. Pateicoties šim tekstam, palika manevrēšanas iespējas. Īstenībā tas, ko mēs tagad pieredzam, nav nemaz tik liela krīze. Ja mēs paskatāmies uz piensaimniecības nozari un to, kas notiek pārējā pasaulē, tad eh, konkurenti ir ļoti spēcīgi. Jaunzēlanda, Amerikas Savienotās valstis. Šeit ražošana tikai pieaug, taču mūsu ražošana sarūk. Tas nozīmē, ka mēs redzam, ka ražošana pasaulē kopā palielinās par 15% gadā. Nāsmu pārliecināts, ka cenas spēs izturēt tik spēcīgas pārmaiņas. Nāsmu arī pārliecināts, ka mūsu rīcībā esošie instrumenti un pasākumi ļaus mūsu eh, ražotājiem izturēt šādu spiedienu. Cukurbiešu ražotāji uztraucas par kvotu atcelšanu. Piena lauksaimnieki savukārt uztraucas par piena kvotām. Attiecībā uz teksta transponēšanu uh, dalībvalstu tiesību aktos gribētu zināt, kāda ir situācija atšķirīgās dalībvalstīs. Jūs runājāt arī par regulēšanas samazināšanu. Kopumā pret to neiebilstu, taču kādā veidā tas tika darīts, ņemot vērā panākto politisko vienošanos. Es gribētu ieteikt saglabāt tekstu par vīnu Tas ir patiešām uztraucošs piemērs un cerams, ka citi teksti neradīs mums tik daudz sarešķījumu. Lielas paldies! Arī Beiro kundze, lūdzu jums tikai viena minūte. Paldies! Es nevaru piekrist lauksainiecības ģenerāldirektorātam. Jūs runājāt par iekšējo tirgu, taču komisijas pētījumos attiecībā uz kalnu reģioniem un uh, attālinātajiem reģioniem uh, situācija noteikti būs smaga. Es nāku no šāda reģiona un mūsu reģionā tiek ražots ļoti kvalitatīvs piens. Uz mūsu salas, diemžēl, nav iespējams ieviest nekādu diversifikāciju. Un Tieši tāpēc arī šie pasākumi ir tik sarežģīti. Tas pats attiecas arī uz kalnu apvediem. Jūs teicāt, ka kvotu izzušana šādos reģionos neradīs nekādas problēmas. Mūsu komitejā mēs spriežam par lauksaimniecību un par lauku attīstību. Mums patiešām ir vajadzīgs tāds pamatīgs eh, ietver regulējums. Nikolsona kungs tagad. Okay, chairman, I will be extremely brief. Priekšsēdētājs izteikšos pavisam īsi. Es ar ļoti, interes, ļoti lielu interesi uzklausīju to, ka Eiropa tik ļoti atšķiras no pārējās pasaules. Nezinu, kur jūs īsti esat bijis, bet uh, pēdējo 12 mēnešu laikā m, mm, lauksaimnieki manā reģionā ir zaudējuši veselu bagātību. Uh, lielo rūpniecībā vismaz tā notiek. Ja Eiropa turpinās tāpat kā pašlaik, tad īstenībā nebūs nekādu iespēju nec Francijā, nec īrijas abās daļās. Tāda šī situācija. Ja jūs uzskatāt, tas ir labi, tad uzdošu jums jautājumu. Vai jūs uzskatāt, ka intervences cena ir reāla pašreizējā brīdī piena produktiem? Varbūt to vajadzētu palielināt, ņemot vērā pašreizējo uh, situāciju. Attiecībā uz kvotām jūs teicāt, ka piena kvotu izšušana ne, ne, ne, nenāks ar nekādām lielām izmaiņām. Vai tiešām jūs esat tik uh, pašpārliecināts vai arī vispār nereāli izturaties pret šo situāciju? Sebastiekungs. Paldies! Apskatīju grafikus, ko jūs prezentējāt par piensaimniecības nozari. Uzskatu, ka tas bija ļoti interesanti. Es esmu no Valencijas, un mēs ražojam ļoti daudz citus augļu. Daudz ražotāji ir apvienojušies kooperatīvos. Redzam, ka cenas pēdējo desmitgadu laikā samazinās. Cilvēki tagad par vienu apelsīnu nopelna daudz mazāk nekā pirms desmit gadiem. Tas rada ļoti izmisumu cilvēkos, jo īpaši ar Krievijas embargo. Cilvēki saka, ka ir jāievieš īpaši pasākumi attiecībā uz augļiem un ka šādi pasākumi jau eksistē, taču tas neatiecas uz visiem augļiem. Valen Valencijas citrus augļu audzētājiem nav nekāda alternatīva tirgu. Tas, ko es dzirdēju no jums, īstenībā uh, ir kaut, kaut kas pavisam cits nekā ražotāja teiktais. Paldies, Zvekņevas kundze. Paldies, priekšēdētāji. Es vēlētos pateikties agrī ģenerāla direktorāta pārstāvjiem par to, ka viņi ir ieradušies pie mums. Tika runāts par tirgus kontrolas mehānismiem, tāpat arī atsaucāties uz tirgus reformu. Uzskatu, ka šajā uh, reformas daļā mēs esam panākuši vismazāko progresu. Varbūt konkurences ģenerāla direktorāts šeit būs uzvarējis cīņā Es gribētu, lai šī reformas daļa ietu daudz tālāk. Mēs redzam situācijas, kur mm, šķiet, ka viss ir labāk, bet es gribētu zināt, kāpēc ir tā, ka lauksaimniekiem neklājas labāk, bet gan sliktāk, un kāpēc mēs neredzam, ka lauksaimniecības nozarē nesāk strādāt jauna paudze. Mūsu maksājumos eh, te ir paredzēta 2%, taču, ja mēs vēlamies, lai lauksaimniecībā nomainītos paudze, tad, eh, protams, visvairāk šī jaunā paudze domās par pēļņu. Kāpēc mēs nevaram panākt lielāku progresu, jo īpaši, ja ir runa par to situāciju, kādā atrodas eh, lauksaimnieki? Pēdējais punkts par olīveļu. 40% no olīveļas ražotāju ienākumiem nāk no tiešās palīdzības. Jūs atsaucāties uz konkurenci, un šeit šis jautājums ir jo īpaši nozīmīgs. Lūdzu, ievērojiet atvēlēto uzstāšanās laiku. Cirājas kundze. Paldies, priekšēdētāji! Mēs runājam par konkurenci pasaules tirgos. Es ceru, ka mēs to varēsim atrisināt, bet diemžēl tā nav realitāte. Mums ir jādomā arī par sociālo un ekonomisko politiku. Vienkārši cīnoties pasaules tirgu dažādās trešotāju organizācijās, mums vajadzētu atcerēties arī par mazo un vidējo uzņēmumu tiesībām. Ja mēs neizturēsimies uzmanīgi pret maziem uzņēmumiem, arī lauksaimniecības uzņēmumiem, tad eh, lielie multinacionālie uzņēmumi varēs uzgavilēt. Tās attiecas arī uz cūkopību un vīstaudzēšanu. Paldies, Mojas kundze. Paldies, priekšādātāji. Ņemot vērā to, ka KLP naudai ir jāpalīdz uh, lauksaimniekiem, un pēkšņi embargo ir radījis ļoti lielas problēmas, vai vispār ir palikusi kāda vieta augļiem un pienam, ko varētu izdalīt skolās? Magineses kundze vicepriekšādātāji. Paldies, priekšādātāji! Mans jautājums īstenībā ir spoguļu attēls Nikolsona kunga jautājumam par piena tirgu. Es gribētu zināt, kā komisija rīkosies attiecībā uz piena tirgu, lai izvairītos no krīzes, ņemot vērā, ka kvotas drīz tiks likvidētas. Cik intensīvas ir diskusijas starp uh, konkurences un lauksaimniecības ģenerāldirektorātiem? Uh, pārtikas piegādes ķēdē šeit viedokļi ļoti atšķirīgi. Kuja, pani poseu, Petīra paļūsa. Paldies. Petiras kundze. zastupnica, e, što se događa sa programom mlijeko, voće i povrće? Es vēlētos uzdot jautājumu, ko uzdevu jau mazliet agrāk. Proti par augļu un dārziņu programmu skolniekiem. Saprotu, ka Eiropas komisija bija apņēmusies eh, nodrošināt šo programmu arī horvātu skolniekiem, tā lai viņi arī varētu gūt no tās labumu. Gribētu zināt, kas konkrēti tiek darīts. Tāpat arī gribētu zināt, kas ir notiek attiecībā uz Istrijas eh, šķīņķi. Šķiet, ka šīs jautājums arī ir kaut kur uh, iestrēdzis koridoros, un īstenībā nekas netiek darīts. Tātad te ir runa par Horvātijas specialitāti žāvētu gaļu. Paldies, priekšādātāji! Paldies, uh, priekšādātāji, par prezentāciju. Ir patiešām interesanti skatīties, kāda ir situācija pasaules tirkos un kā mēs spējam konkurēt pasaules tirku mērogā. Protams, mēs zinām, ka pastāv drošības tīkls, tiek finansētas arī skolas, tiek nodrošināts piens skolām, un atbalsts tiek nodrošināts arī lauksaimniekiem. Taču ir jānodrošina arī labāk regul regulācija piegādes pusē. Uh, Vai būs iespējams pieturēties pie politikas, kas balstās uz tirku? Paldies, tagad jums ir dota eh, iespēja atbildēt uz eh, izteiktajiem jautājumiem, bet pavisam īsi lūdzu. Centīšos izteikties īsi. Runājot par pienu, Dantāna kungs, savā grafikā es rādīju, ka piena cenas ir ļoti augstas un, protams, tas ir novedis pie lielākas ražošanas ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī visā pasaulē. Tā ir mm, dabīga reakcija uz augstām cenām. Es domāju, ka cenām vajadzētu samazināties, taču cik zemes tās būs un vai tās sasniegs 2009. gada līmeni, to mēs vēl nezinām. Mēs redzam arī, ka pasaules tirgus ir ļoti labi absorbējis eh, papildu sarežģīto pienu. Un tieši šo iemeslu dēļ es esmu daudz eh, pašpārliecinātāks nekā 2009. gadā. Protams, finanšu krīze arī ir ietekmējusi pieprasījumu. Ja tas eh, notiktu vēlreiz, tad situācija būtu savādāka. Taču kopumā es domāju, ka mums ir salīdzinoši līdzsvarots piena tirkus. Nevajadzētu arī aizmirst, ka pēc kvotu likvidēšanas un īstenībā daudzas valstis jau ir pārsniegušas kvotu līmeni, un ir arī vēl ļoti daudzas dalība valstis, kas vēl nav sasniegušas savu kvotu līmeni, un tās arī nevar palielināt savu ražošanas līmeni, kāpēc gan lai tās to darītu pēc kvotu atcelšanas 2015. gadā attiecībā uz atšķirīgām ražotāju organizācijām. Esam nosūtījuši ziņojumus, un šķiet, ka mūsu pirmā piena dokumentu paka ļoti labi darbojās dažādās dalību valstīs. Ir izveidota organizācija, kas ved sarunas par piena cenām. Uh, Piena nozarē pirmie rezultāti jau ir redzami, un citās nozarēs mēs pavisam drīz šos rezultātus redzēsim. Protams, jūs sakāt, ka vajadzētu samazināt skaitli. Atļaujas sniegšana vīn, vīna nozarē. Deliģētie akti tika pieņemti pēc ilgāka laika, taču esmu pārliecināts, ka mēs varēsim nodrošināt, lai jaunais režīms stātos spēkā 2016. gadā. Tas nozīmē, ka visas iesaistītās puses zinās, kas ir jādara attiecībā uz vīnu. Ribeiro kundze par attālinātajiem perifēriem reģioniem. Protams, šeit ir spēkā arī apakšmehānismi, kas nodrošina, ka attieksme pret šiem reģioniem ir savādāka. Tiek pavērtas iespējas arī atbalstam. Tas būtu no vienas puses. No otras puses mums ir jānodrošina, lai mēs nekavētu iespējas ražotājiem, kas ir spējīgi konkurēt, un tieši tāpēc ir ļoti grūti atsaukties uz visiem pasākumiem, kas ir paredzēti lauku attīstībā, un vienlaicīgi nodrošināt, lai ražošana turpinās. Tik uzdots jautājums par intervences cenām. Uh, Nikolsāna kungs pieminēja lielopu gaļu un tika minēti arī piena produkti. Domāju, ka mums vajadzētu uzmanīties ar intervences cenu paaugstināšanu. Šādā gadījumā mēs saskartos ar situāciju, ka mums nāktos iepirkt. Jau 30 gadus strādāju lauksaimniecībā un esmu redzējis, kādi ir šie krājumu rezultāti. Kaut kādā brīdī eh, šie eh, krājumi eh, ir jālikvidē. Un es nezinu, vai veidojot šādus krājumus, mēs nepagarināsim krīzi vēl ilgāk. Mums ir jānodrošina, lai šī konkurētspējīgā situācija, kādu esam panākuši ar drošības tīklu, uh, un intervences cenām nodrošinātās pietiekam zemā līmenī, lai mēs atkal to visu neceltu uz augšu. Nevajadzētu aizmirst, ka šo politiku esam izmantojuši arī tātad kā kompensācijas lauksaimniekiem, samazinot intervences cenas, tiek sniegtas kompensācijas lauksaimniekiem. Un tā ir ļoti nozīmīga daļa viņu ienākumos. Tātad no vienas puses mums ir jānodrošina lauksaimnieku ieņēmumi, un no otras puses jāsaglabā konkurētspējīgais stāvoklis. Tieši tāpēc es gribētu teikt, ka mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Paceļot šo drošības tīklu, mēs radīsim krājumus Un šādā veidā mēs kaitēsim savai konkurētspējīgai situācijai un iespējams arī pagarināsim krīzi ilgāk nekā nepieciešams. Citrus augļi. Tika uzdots konkrēts jautājums, cik tā Krievu embargo ietekmēs citrus augļus. Mēs strādājam pie otrā pasākuma, kur mēs skatām arī citrus augļu situāciju un Krievijas tirgu. Un Domājam arī par atsaukšanu vai uh, priekšlaicīgu ražas novākšanu vai vispār ražas nenovākšanu. Attiecībā uz Garsijas kundzes jautājumu par peļņas gūšanu olīveļas nozarē. Mēs zinām, ka olīveļas nozarē ir ļoti liels atšķirības starp eh, tā saucamajām modernajām struktūrām un vecmodīgajām struktūrām, un tā patiešām ir problēma šajās vecmodīgajās struktūrās, kur eļas iegūšana un veids, kā tas tiek darīts, liek sarežot zemākas kvalitātes eļu. Mums vajadzētu nodrošināt, lai šī nozara modernizējas un lai tiek saglabāta mūsu konkurētspēja. Piekrītu arī iepriekšējiem runātājiem un atbildēšu tagad eh, Šrejas kundzei. Protams, ģimeņu lauksaimniecības uzņēmumi ir mūsu politikas eh, pamatos. Mums vajadzētu rast pareizo līdzsvaru starp no vienas puses konkurētspēju un no otras puses tādu modeli, kas būtu sociāli un ekonomiski akceptējams. Priekšsēdētāji, ja jūs man liekat pārtraukt uzstāties, tad es tā arī darīšu. Paldies! Paldies! Tagad pievērsīsimies nākamajam punktam, nākamajai prezentācijai. Ja kādam šķiet, ka uz viņu jautājumu netika atbildēts, tad atbildi tiks sniegta rakstveidā. Tagad nākamais darba kārtības punkts - lauku attīstība.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 un atbilžu sadaļa būs pēc prezentācijas. Ceru, ka nebūs pārāk daudz jautājumu, tāpēc būs īsāks šis atvēlētais laiks, jo tik tiešām mēs jau esam iekavējuši. Protams, ka mēs saprotam, eh, ka pirmais eh, jautājums par tiešmaksājumiem bija visaktuālākais, tālāk eh, tieši ehm, tālāk tirgus kopīga organizācija, tas viss bija ļoti aktuāli. Un, ja ģenerāldirektora vietnieks ir gatavs, tad es eh, pārtraukšu aizpildīt laiku ar saviem komentāriem, līdz viņš būs gatavs. Tā kā tikko esat gatavs to darīt, tad lūdzu desmit minūtes jums prezentācijai. Jā, paldies priekšsarētāji. Godātie komitejas locekļi, dāmas un kungi, centīšos desmit minūtēs Eh, painformēt jūs par lauku attīstības politikas pamatiem 2014. un 2020. gadam. Pavisam īsi sākumā iziešu cauri izaicinājumiem un iespējām, kas šai politikai jāskatra jaunajā periodā galvenais eh, uzdevums nozarei paliek eh, pārtiks ražošana, bet cik daudz nozare var eh, dot arī energoresursu ražošanā un biomasas ražošanā. Ja mēs vēlamies šo iespēju stiprināt, mums ir jāpērš uzmanība dabas resursu izmantošanai, īpaši lai nodrošinātu ilgspējīgu dabas resursu izmantošanu, īpaši uzmanību pievēršot augstnei un ūdenim. Lauksaimnieki aizvien vairāk saskarās ar klimatu pārmaiņu E, faktoriem. Līdz ar to ir nepieciešams arī īstenot e, kompensējošas darbības. Eiropas sabiedrība īpaši uzmanību pievērš e, biotopu saglabāšanai un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, bet tas nav bez izmaksām. Mums tāpēc ir jākompensē lauksaimniekiem šo publisko ieguvumu garantēšanu. Tātad īpaši uzmanība tiek pievērsta kultūrai un kultūras vērtībai, dažādām vērtībām lauka reģionos. Bet tas viss būtu darāms nemazinot lauksainiecības nozars ekonomisko dzīvotspēju. Kopumā mums ir jāskata arī kopējais sociāla-ekonomiskais konteksts saistītajos sektoros. Kādā veidā lauku attīstības politika palīdz risināt šos izaicinājumus? Nu, es neiziešu cauri visiem mērķiem, kas paredzēti jaunai regulai. Bet e, īsi pieminēšu sešas prioritātes šai politikai jaunajā periodā. Šīs periodas, šīs prioritātes tad tālāk tiek sadalīts e, tā saucamās fokus zonās, kuras e, tad tālāk tiek risināts ar konkrētiem pasākumiem. Vispirms, pirmā prioritāte - zināšanu pārnese un inovācija. Uh, Mēs vēlamies, lai tas būtu kā atbilde uz eh, lauksaimniekiem nepieciešamā zināšanu ieguvu un jauniem veidiem, kā darīt nepieciešamās lietas. Eh, pasākumi šeit ir apmācības, apmaiņas programmas, konsultācijas, projekti, izmēģinājumu projekti un lauksaimnieku savstarpējā sadarbība. Otrā prioritāte lauka attīstībā ir visu veidu lauksaimniecību dzīvotspēju. Mēs atzīstam, ka ir dažādi veidi, kā uzlabot eh, lauku saimniecību dzīvotspēju, piemēram, jaunas tehnoloģijas, diversifikāciju, bet svarīgais ir jaunu lauksaimnieku iesaistīšanās, eh, viņa entuziasmu veicināšana Un šādu paudžu atjaunošanās ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu saglabāt laukus reģionus. Trešā prioritāte - labāk integrēt eh, pārtiks apgādes ķēdi, bet arī nodrošināt instrumentus riska pārvaldībai. Šeit mums ir nepieciešams eh, sniegt atbalstu arī uh, lauku integrācijai Mums ir e, nepieciešams arī palīdzēt e, peļņu palielināt. To var darīt dažādi, saīsinot piegādas ķēdes, veicot, veicinot sadarbības ar piegādātājiem un mazumtirgotājiem. Un mēs vēlamies arī aizsargāt lauksaimniekus e, pret dažādiem riskiem. Tāpēc ir nepieciešams palīdzēt viņiem nodrošināt aizsardzību pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem, uh, kaitēkļiem, slimībām, kas skartu gan e, lopus, gan e, audzēto. Ceturtā prioritāte - ekosistēmas. Šeit mēs vēlamies aptvērt daudzveidību, augsnes aizsardzību, ūdens aizsardzību. Tie no jums, kas zina e, šos agrovidas pasākumus, jūs zināt, ka lauksaimnieki uzņemas brīvprātīgi uh, Uh, šīs saistības virs obligātajām, tad viņiem pienāks kompensācija par papildu izdevumiem un ieņēmumu zaudējumiem par publiskajiem pakalpojumiem, kurus viņi nodrošina. Šajā prioritātē mēs nodrošinām arī maksājumus, lai tiktu saglabātu lauksainiecības aktivitāte teritorijās, kas saskarās ar dabīgiem šķēršļiem. Piektā prioritāte resursu efektivitāte un pāreja uz zema oglekļa izmantošanas ekonomiku eh, lauksainiecības un mežsainiecības sektorā. Šeit ir eh, ietverta e efektīva energoresursu izmantošana, bioekonomika, siltumnīca efekta gāzu emisiju mazināšana, amoniaka eh, izmantošanas mazināšana. Un visbeidzot, sestā prioritāte sociālā iekļaušana, nabadzības mazināšana, labklājības veicināšana cilvēkiem, kuriem dzīvo lauku reģionos. Atbalsts šeit var iekļaut arī lauku infrastruktūras stiprināšanu, pakalpojumu stiprināšanu, IT tehnoloģijas, piemēram, eh, lielā ātruma platjoslas interneta izveida tāpat arī lauku dzīves kvalitātes uzlabošanu. Šīs prioritātes ietvaros mēs izmantojam arī līderu pieeju, kam ir 20 gadu pieredze jau Eiropā un ir pierādījusi sev kā ļoti sekmīga programma lauku attīstības veicināšanā. Katrai dalību valstī būs jāizvēlas vismaz četras no šīm sešām prioritātēm, lai nodrošinātu programmas īstenošanu. Cik daudz mums ir līdzekļu pieejam, lai to īstenotu? Pagājušā gadā Eiropas parlaments kopā ar valstu vadītājiem vienojās par kopējo pieejamo finansējumu 95,6 miljārdu eiro apmērā 2014. līdz 2020. gadam. Tas ir pašreizējās cenās. Runājot par konstantajām cenām, tad summa ir zemāka 85 miljārdi aptuveni 2011. gada cenās. Protams, ka tie nav vienīgie līdzekļi, kas mums ir pieejami. Mēs eh, to, protams, liekam kopā ar nacionālo un reģionālo līdzfinansējumu, un dažiem pasākumiem arī privāti atbalsta saņēmēji liek savus līdzekļus klāt. Līdz ar to šī ir līdzfinansēta politika, to es vēlos īpaši uzsvērt, un sadalījums, tas, ko jūs redzat eh, slaidā katrai dalību valstī, valstīs, kuros ir reģionālās programmas, tad sadalījumu nosaka valsts iestādes. Vēlos arī pieminēt to, ka šīs summas ir pakļauts finanšu disciplīnai N plus 3 noteikumiem. Tas nozīmē, ka dalību valstī ir jāiztērē un jādeklarē iztērētās summas komisijai uh, trīs gadu laikā no saistību uzņemšanās gada. Savukār, savādāk, um, savādāk naudas līdzekļi tiks zaudēt šai programmai un tiek atgriezta Eiropas budžetā. Salīdzinot ar pašreizējo periodu, mēs esam devuši papildus gadu, jo līdz šajā periodā spēkā bija N plus 2 noteikums. Cik daudz ir šīs programmas? Kā jūs zināt, dalību valstīm ir iespējas izvēlēties ierosināt vienu programmu, reģionālas programmas vai kombināciju starp nacionālām un reģionālām programmām. Tāpat dažas dalībvalstis, ja viņām ir reģionāls programmas, viņi ierosina nacionālo programmu lauku tīklam vai, eh, piemēram, bez reģionālām programmām ir iespējams arī ierosināt nacionālā ietvara izveidi, kas eh, uzraudzīs to, kādā veidā reģionālās programmas tiek izstrādātas. Līdz ar to šobrīd mums ir 118 lauku attīstības programmas, kas ir palielinājums līdzinot ar līdzinējo periodu. Ir īpaši dažām dalību valstīm, kas ir izlēmuši vairākas programmas e, īstenot, citas ir izlēmuši e, daļu īstenot reģionāla līmenī. Šeit es atsaucos uz Franciju. Kā tas iztiks panākts? Es nestāstīšu pavisam detalizēti pasākumu līmenī, ko nosaka regula. Bet dalību valstīm ir jāveic analīze, lai identificētu spēcīgās puses, vājās puses, draudus un iespējas, jānosaka mērķi, un tad jāizvēlās pasākumu kopums un attiecīgi piešķiramie līdzekļi šo mērķu sasniegšanai. Tātad 19 pasākumu pavisam kopā ir paredzēta regulā, trīs lielās kategorijās - ieguldījumi cilvēku resursos, zemes apsaimniekošanas maksājumi un sadarbība. Tas ir ļoti svarīgi, cilvēki var sadarboties vietējā līmenī ar līderu programmu vai eh, kā savādāk. Kā mans ģenerāldirektors jau pieminēja, mēs eh, daudz ciešāk sadarbojamies šobrīd ar citiem Eiropas struktūra fondiem un investīciju fondiem. Ir noslēgts partnerības līgums, to ir akceptējusi komisija līdz pat plānošanas procesam, kur mēs kopīgi izstrādājam programmas. Bet tas nav stāsta gals vēl, mums ir arī jāuzrauga programmas, vai, lai pārliecinātu, vai mēs sasniegsim mērķus. To mēs darīsim 2017. un 2019. gadā. Mēs šajā procesā strādājam kopā. Pirmkārt, jau tiesiskais ietvers eh, tika izstrādāts sadarbojoties padomēji parlamentam un komisijai. Uh, Savukārt dalību valstis eh, sadarbojas ar ieinteresētajām pusēm, NVO, pašvaldībām, valsts iestādēm, komisiju. Tas vēl nav arī viss. Īstenošanai mums ir arī uzraudzības komiteja, kur ir pārstāvēts visi interesētās puses. Lielas paldies par uzmanību un esmu gatavs uzklausīt jūsu jautājumu. Paldies, priekšsēdētājs saka. Kā jūs redzējāt, Tagad prezentācijas ir aizvien ilustratīvākas, attēli uzrunājusi. Tālāk runātājiem došu vārdu, katram vienu, viena minūte Dantēna kungs. Jā, paldies priekšsarētāji. Mans jautājums ir pavisam vienkāršs. Runājot par 2014. gada beigām, cik daudz reģionālās uh, Eh, programmas jūs jau esat saņēmuši no šīm 118. Tās, tad būtu pirmais jautājums. Otrs jautājums. Es apzinos, ka jūs esat jau eh, snieguši atbildes vairākām eh, pašvaldībām un arī valstu programmām. Man radies iespējas, ka tas, kas palaists garām regulā, jūs tagad mēģinat īstenošanas fāzē to atrisināt prasot vai drīzāk nosakot papildus ierobežojumus un ņemt vērā vides faktorus un tā tālāk. Man tas neliekās, ka tas ir tieši tas, par ko mēs politiski vienojāmies, tāpēc es tā brīdinoši jums to saku. Ja mēs redzēsim, ka mūsu prasības netiek ņemts vērā atbilstīgi tekstā, tad nākamajā reizē mēs ievērojami ierobežosim komisijas manevrēšanas uh, spējas. Paldies, Jārkungs, tālāk, vienu minūtu. Paldies! Es uzskatu, ka tas ir labi, ka uh, eh, agrāri politiski tiek veidot lauku reģioni dzīve tajos. Tas, manuprāt, ir pareizi. Otrakārt, jūs sacījāt, ka vi viss tiek savest kopā zem viena jumta. Tas, manuprāt, ir labi. Jautājums ir, kurš e, šeit e, cīnīsies par birokrātijas mazināšanu. Protams, ka visas labās lietas ir jāsaliek kopā, bet ja to mēs visi vienkārši matemātiski sasumējam, tad mums, ir, mums rodas milzīgs birokrātisks sloks, bet vai ir kāds, kurš domā par to, kā to visu mazināt arī? Uh, lai uh, summējot visus šos fondus un viņa līdzekļus, mums nerodas vēl milzīgs sloks. Trešais - zaļināšana trešajā pīlārā. Vai jūs piekrītat? Vai jūs uh, būtu gatavi šo zaļināšanu ietvert savā atbildības jomā? Paldies! Petīra kundze! Jā, paldies priekšsarētāji. Man ir viens jautājums tikai. Horvātija gatavojas iesūstīt savus lauka attīstības programmas. Komisija ir eh, lūgusi izdarīt eh, vairākus grozījumus tam, ko mēs atsūtījām vasarā. Es tāpēc vēlos eh, noskaidrot, vai neesam kaut ko palaiduši garām no tā, kas bija mm, darīts pieejams šim gadam manuprāt, ka šo, šogad eh, komisija bija jāpaspēj to izskatīt un atbildēt eh, Horvātijai, kas tai ir iespējams un kas tai pienāks. Agilār kundze, es vēlējos eh, uzdot ļoti konkrētu jautājumu. Vai būs pasākums jauniešu atbalstam? Esmu pārliecināta, ka jūs zinat, cik grūti mums ir panākt, lai jaunieši ķertos pie lauksainiecības. Līdz šim atbalsts nav bijis pietiekams. Es esmu no Andalūzijas, Spānijā, kur lauksainiecībai ļoti svarīga loma visam sektoram, tā skaitā pārstrādēji bet ir tiešām ļoti sarežģīti panākt, lai jaunieši mm, meklētu darbu šajā nozarē. Līdz ar to, ja jūs sniegtu atbalstu, jūs varētu atbalstīt arī, piemēram, irigācijas sistēmu modernizāciju. Tālāk man Gines skundze. Informatīvs punkts. Cik daudz plāni jau ir apstiprināti? Uh, no dalību valstīm, un kad jūs plānojat pabeigt šo procesu, jo tas ir milzīgs uzdevums, cik es saprotu, lai mēs redzētu, kā šie plāni tālāk tiek īstenot katrā no dalību valstīm. Paldies! Paldies! Pieci jautājumi jums bija. Un dosim divā pusminūtes laika atbildēt. Paldies priekšsarētāji, centīšos izteikties īsi. Tātad šis process turpinās. Mēs joprojām sadarbojamies ar dalību valstīm, saņemam programmas, analizējam, sūtam savus vēstules ar novērojumiem un tad attiecīgi pārējām pie apstiprināšanas procedūru. Šobrīd esam saņēmuši 112 no 118 programmām un plānojam 6000 eh, saņemt tuvākajās nedēļās. Programmas apstiprināšanai nu, līdz šim nav apstiprināta neviena, jo lielākā daļa tika saņemta pirms vasaras pārtraukuma. Kā jūs zinat, procesā vispirms ir jāapstiprina partnerības līgums, pēc tam seko programma. Līdz šim komisija ir apstiprinājusi 16 partnerības līgums no 28. Kā jūs zināt, mums ir eh, jāanalizē ļoti svarīgi dokumenti, respektīvi programmas. Tas ir tiešām darbietilpīgs process. Komisijai ir arī jāievēro termiņi, eh, kuros jānosūta savs novērojums dalību valstīm, tad ir trīs mēneši. Un tad, ja atbilde ir laba, ja dalību valsts ātri reaģē un atbild ar informāciju, kas mums ir vajadzīga, tad mēs ātri pārējām uz apstiprināšanas posmu un apstiprinām programmu. Tālāk jautājums par to, kā īstenošana lielākā mērā jāiekļauj regulā. Nu, regulā mums jāsako tam, kas tur ierakstīts. Jā, mēs eh, cenšamies programmā iekļaut pietiekam ambiciozus mērķus. To mēs cenšamies darīt, bet nevaram iet tālāk kā tas, kas ir nu, ierakstīts likumdošanā. Tālāk par vienkāršošanu eh, administratīvajam slogam Jā, nu ir daži eh, vienkāršošanas elementi, kas ir iekļauti jaunajā lauka attīstības politikā. Pirmkārt, mēs saskaņojam vairākus elementus ar citiem fondiem, esam vienkāršojuši politikā dažas lietas, piemēram, pasākumu skaitu, bet tas lielā mērā atkarīgs arī no tā, ko dalību valstis ierosina šajā programmā. Mēs cenšamies šīs programmas vairāk vai mazāk saglabāt tādā veidā, lai tās nebūtu pārāk sarežģītas. Uh, bet viena lieta, kas ir ierakstīta programmā, ko pieņem komisija, un tad otra lieta ir, ko dalību valstis dara, lai šo programmu īstenot. Un es domāju, mums ir jāsadarbojas ar dalību valstīm, lai censtos vienkāršot abās pusēs darbu, jo savādāk galas eh, atbalsts saņēmējs eh, iekļūst ļoti sarežģītā procesā. Par Horvātijas jautājumu. Ja nekļūdos, tad šobrīd ir progress, sākumā, līdzīgi kā ar eh, citām dalībvalstīm, mums bija neformāls process, un tagad pārējām formālajā procesā. Par jauniem lauksaimniekiem. Ja atļausiet man priekšsēdētāji kungs, šobrīd politikā ir daudzi elementi, kas varētu ieinteresēt jaunos lauksaimniekus iesaistīties pasākumu īstenošanā. Mums ir augstāks, augstāks likmes, uh, lielāks iespējas apvienot ar pirmo pīlāru. Protams, ka varam sniegt arī konsultācijas, apmācības un citas iespējas ir, kā uh, ieinteresēt lauksaimnieks pieteikties šiem pasākumiem. Paldies! Jā, paldies, priekšsarētāji! Tādējādi esam nonākuši pie pēdējās prezentācijas. Ģenerāldirektora vietnieks Rudolfs Mogele, viņš sniegs prezentāciju par horizontālo regulu. Desmit minūtes jums. Takže bardzo prošu. Un tālāk būs arī iespēja uzdot jautājumu katram vienu minūte. Tā kā um, īs brīdis sagatavoties, un tad lūdzu. Jest. Ok. Mam, możemy startować. Panie dyrektorze, bardzo proszę. Welcome. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Tehniskās problēmas nu tā kā būtu atrisinājuši ar klaipdatoru, tad var ķerties pie horizontālās regulas. Ceturtais lielais teksts, kas pieņems KLP reformas kontekstā 13. gadā. Īsi. Esmu sagatavojis dažus slaidus. Slaidu ir gan vairāk. Arī tie ir jūsu rīcībā. Tie ir nedaudz detalizētāki un sniegs jums papildus informāciju par to, kur ko atrast visā kopējā lielajā tekstā. Nu, no malas tas varētu šķist visai tehnisks un diezgan sarežģīts. Kāda ir horizontālās regulas loma? šīs regulas loma ir panākt, ka politiskās prioritātes kļūst par realitāti reālajā dzīvē. Šeit runājam par pārvaldību un īstenošanu kopēja lauksaimniecības politikai. Tomēr, tajā pašā laikā, regulas loma ir arī atspoguļot tās politiskās prioritātes, kas ir noteikts ārpus lauksaimniecības konteksta. Un šeit atsaukšos uz trim tiesību aktiem, kas arī ir saistīti ar kopējo daudzgad finanšu schēmas um, struktūru, tātad visi šie lēmumi pieņem 13. gadā. Pirmkārt, kopēja noteikumu regula, kas satur vairākas ļoti svarīgas normas saistībā ar uh, lauku attīstību, lauku attīstības pārvaldību, jo īpaši vispārējā finanšu regula, kas pavisam nesen ir tikusi izstrādāta un arī tā ir ietekmes horizontālo regulu, un noveigumā daudzgad finanšu schēma šis teksts pats par sevi, kas arī ir atstājis pēdas uz regulumu, līdz tam nonāksim pēc dažām sekundēm. Kā tad ir mērķi? Horizontālās regulas mērķi ir trīs. Pirmkārt, vēlējāmies panākt efektīvāku KLP īstenošanu un pārvaldību. Tas tiks darīts uzlabojot un integrējot esošās procedūras. Uh, Gribējām labākā veidā aizsargāt Eiropas Savienības fondus un finansējumu, kas ir ilgtermiņa mērķis visos politiskos līmeņos. Un nobeigumā Eiropas Savienības likumdošanas konsolidācija. Tīri tādā kontekstā, ka šajā regulā vajadzētu apkopot vairākus tiesību aktus, kas ir izplatīti visā tātad, Eiropas Savienības likumdošanā saistībā ar lauksaimniecību. Nu, tie visi parādās vienā. Kas tad ir šie horizontālie instrumenti, kas ir apkopot horizontālajā regulā? Te ir uzskaitīts saraksts. Finanšu un budžeta pārvaldība KLP. Komisija tā ir ļoti svarīga, bet tikpat svarīga arī dalība valstīm ikdienas dzīvē, strādājot ar lauksaimniekiem, kā arī saistībā ar KLP finansējumu. Dalībvalstu pārvaldības un kontrolas sistēmas arī tās ir iekļauts uh, grāmatojuma noska, noskaidrošana, tātad um, valst, ne, nepamatot iztērētā naudiņa, tālāk kompensācijas un sankcijas, monitorings, pārskatāmība, um, saimniecība konsultatīvā sistēma, šķērs, tātad šī horizontāla atbilstība un citi jautājumi. Par IAKS un uh, horizontālu atbilstību jau tika runāts, par to es runāšu pavisam īsi. Uh, Un uh, arī tātad šis cross-compliance, horizontāla saskaņotība. Arī par to gari nerunāšu. Kas tad ko dara? Varbūt ar to sākumā sāksim. Ir divi galvenie spēlētāji KLP īstenošanā un pārvaldībā. Šeit jārunā par dalībvalstīm un maksājuma aģentūrām un komisiju. Un šeit ir jā, jānovelk skaidra līnija starp šīm divām pusēm, lai saprastu, kas ir par ko atbildīgs un ko dara. Kreisajā pusē dalībvalsts un maksājuma aģentūras, un tās konkrēti reālajā dzīvē strādā ar lauksaimniekiem. Lauksaimnieki piesakās atbalstam, dalībvalsts un maksājuma aģentūras veids pārbaudas un pēc tam izmaksā naudiņu. Labajā pusē šajā slaidā dalībvalsts un maksājuma aģentūra paziņo komisijai par izdevumiem, uh, Komisija veic pārbaudas par to, vai pieprasījumi ir pamatot, vai viss ir kārtībā, tad ir kom, tātad šī izdevuma tiek kompensēta dalībvalstīm, bet pēc tam tiek veikti auditi, revīzijas un iespējams, ka komisija beig beigās piemēro finanšu korekcijas, ja ir bijis kaut kāda pretrunā ar tātad um, finanšu noteikumiem un tā ir šī grāmatojuma noskaidrošana, pie kā pavisam to drīz atgriezīsimies. Ir ļoti svarīgi nodalīt abas šīs puses, lai būtu skaidrs, kas par ko ir atbildīgs. Tajā pašā laikā komisijai cik vien iespējams ir jāsniedz atbalsts konsultācijas dalībvalstīm un jāstāsta, kādā veidā piemērot šo politiku. Un abas šīs puses uh, ir, tātad rada visai sarežģītu procesu. No vienas puses mums ir dalītā pārvaldība, kas nozīmē, ka komisija un dalībvalsts veids divas dažādas funkcijas, bet tajā pašā laikā ir cieša saikne starp abām pusēm, un tas ir um, tā, tā, jānodrošina, ka tā veiksmīgi darbojas. Tālāk, KLP efektīvāk īstenošana un pārvaldība. Kopumā runājot, KLP finanšu pārvaldība horizontālajā regulā nav īsti mainījusies, ir vairāki svarīgi aspekti gan, kuriem es gribētu tagad pieskarties. Finanšu disciplīnas instruments sākumā. Šis instruments nodrošina, ka DFS griesti, kas ir noteikti daudzgada finanšu schēmā tiek ievēroti. Tiklīdz komisija redz, ka budžeta vajadzības pārsniegs pieejamos līdzekļus, tā sākumā piedāvā tātad um, likumdevējiem finanšu disciplīnu, un ja likumdevēji nevar vienoties, tad Komisija pati piemēro finanšu disciplīnu. Finanšu disciplīnas instruments nu ir jāizmanto katru gadu, lai mobilizētu finansējumu krīzes rezervei, tā sauktajai, kas ir tāds jauns elements finanšu pārvaldības sistēmā. Krīzes rezerve ir paredzēta 400 miljonu eiro uh, 2011. gada cenās, 15. gadā tie būs aptuveni 433 miljoni eiro, kas būs pieejami krīzes pasākumiem. Krīzes rezerve darbojas tā, ka ar finanšu disciplīnas palīdzību šī naudiņa tiek mobilizēta, veicot atskaitījumus no tiekšmaksājuma budžeta. Ja no attiecīgajā budžeta gadā krīzes pasākumi ir jāveic, tad krīzes rezerve var izmantot šiem mērķiem. Bet, ja krīzes pasākumi nav nepieciešami, tad attiecīgais finansējums tiek atdots, tā teikt, lauksaimniekiem nākamajā budžeta gadā, un tā tas arī turpinās. Kādi ir šīs sistēmas ieguvumi? Tā kā neviens nekad nevar būt drošs un nevar sagaidīt, ka attiecīgi at kritērijiem atbilstoši krīze nokrīt, ja ir iebuģetēti 430 miljoni krīzei, uh, um, tad, tad uh, krīze nebūtu, tad šī naudiņa tiktu zaudēta. Bet šajā sistēmā naudiņa vēl aizvien ir pieejama lauksaimniekiem, jo tā tiek uh, atskaitīta lauksaimniekiem nākamajā, sakojošā gadā. Bet, ja krīzes pasākumi nepieciešami, tad naudiņa, protams, tiek izmantota un mehānisms par naudiņas atmaksāšanu lauksaimniekiem tiešmaksājuma veidā nav vairs piemērojams. normas, kā tātad var izmantot krīzes rezervi, ir izklāstītas TKO regulā jo īpaši. Un tur ir noteikts arī tātad um, tiesiskais pamats komisijas īstenojumiem pasākumiem. Treškārt, pavisam īsi par lauku attīstību. Šajā kontekstā, lauku attīstības kontekstā ir paredzēts vairākas normas horizontālajā regulā. Tātad dubulta uh, maksājuma izskaušanas, dubultā finansējuma izskaušanas norma. Un um, tātad avansu maksājumi ir samazināti no 7 līdz 3 procentiem, tas ir lēmums, kas pieņemts DFS kontekstā. Pagaidu maksājumi, uh, tos var maksāt 90% apjomā uh, plānotai, no plānotā apjoma, jo īpaši elfla kontekstā, un N plus 2 ir nomainīts uz N plus 3. Tas nozīmē, ka uh, budžeta saistības un dalību valstu budžeta izmantojums triju gadu laika periodā, tātad paiet trīs gadi, iepriekš bija N plus 2. Šķiram tālāk pārējiem pie īstenošanas jautājumiem. IAKS jau es minēju, kas ir integrēta administrācijas kontrolas sistēma. Šī sistēma ir neaizvietojams instruments, lai dalībvalstu līmenī, maksājuma aģentūra līmenī tiktu galā ar aptuveni 7,8 miljoniem um, tiešmaksājumu pieprasījumu. Te šeit mēs balstāmies uz ELPIS, tātad uh, zemes gabala identifikācijas sistēmas, kas ir milzīga datubāze maksājuma aģentūra līmenī, kas uh, aptver um, tātad šīs fotogrāfijas no gaisa, kas tiek interpretēts tādā veidā, lai skaidri parādītu, uh, zemes gabalu robežas, kas ir atbalstiesīgi un kas tātad atba neatbalstiesīgās zonas. Šī sistēma pēc būtības nav mainīta. No 2018. gada būs vēl šis papildus līmenis sistēmā saistībā ar zāļināšanu, jo īpaši ekoloģiskā fokus zonām. Otrs aspekts, par ko šeit gribētu runāt, ir saimniecību konsultatīvā sistēma. Šī sistēma pastāvēja jau iepriekš, tagad tā ir paplašināts aptvērums, uh, un iekļauti papildus pasākumi, kas ir jāiekļauj, jo īpaši standarta pārvaldības prasības, zaļināšanas prasības, ūdens pamatdirektīva, ilgspējīga pesticīdu izmantošana un, zinām, lauku attīstības pasākumi, kas ir pie šīs sistēmas konsultatīvā aptvēruma, un ir arī vairāki fakultīvi elementi, kas atrodam tālākajos slaidos, tos dalībvalsts arī tur var iekļaut. Trešais aspekts - pārbaudes un sankcijas. Dalībvalstīm ir jāveic pārbaudes, pirms tiek izmaksāti, tātad, izmaksāts atbalsts vai tiešmaksājumi vai citu veidu atbalsts. Un pamat noteikumi pārbaudēm ir noteikti horizontālajā regulā, un konkrētāk tas ir tātad atsevišķos īpašos noteikumos, īpaši deleģētajos aktos, kas attiec uz sankcijām. Šeit tātad situācija tieši tāda pati gribētu tikai atsaukties uz vienu no sankcijām, par ko notika ļoti karstas diskusijas reformas gaitā, tā ir zaļināšanas sankcija, sots. Un šeit gribētu norādīt, ka uh, Te mēs runājam par pārejas aspektu KLP reformas kontekstā. Pirmajos divos gados nebūs piemērotas uh, sankcijas sodi zaļināšanai, un tikai sākot ar trešo gadu pakāpeniski ieviesīsim sodus 20 līdz 25% apmērā. Apturēšana ir jauns eksante finanšu pārvaldības instruments komisijas līmenī. Gadījumā, ja nu sistēma dalībvalstī pienācīgi nedarbojas, tad aicināsim dalībvalstīm valstīm nāk klajā rīcības plānu, risināt problēmas, un pēc tam, ja šīs problēmas netiek atrisināts, tad komisija ir tiesības apturēt zināmu maksājumu daļu vai arī maksājumus samazināt. Un tas vienmēr ir pakļauts tātad vēlākam lēmumam kontu salīdzināšanas ietvaros. Tātad tas papildina ekspost instruments, kas mums šobrīd jau ir pieejami ar zināmu eksante instrumentu. Nobeigumā decentralizēts piemērošanas klauzula. Tā ir jauna klauzula, kas ir ieviesta, kas atspoguļo uh, federalizētās, reģionalizētās dalībvalstīs situāciju no Spāniju, Beļģiju, Vāciju, apvienoto karalistu šeit var minēt. Šīs valsts bija tiešām ieinteresētas šīs klauzulas noteikšanā. Eiropas Savienības fonda finansējuma labākā aizsardzība pavisam īsi atgūšana manuprāt, šeit ir um, integrēta procedūra, tāda streamlēna, integrētāka procedūra par to tālāk dokumentā ir detaļas iekļauts, ir arī šis garantiju modelis, kas attiecīgajām iestādēm dalībvalstīs piešķir papildus lomu pārbaudīt KLP pārvaldības korektumu, un tas ļaus arī mums parādīt komisijai un pēc tam arī Eiropas parlamentam atrādīt, Tas ir jautājums, kas bieži vien tiek uh, uzdots budžeta apstiprināšanas procesā, tātad vai mums ir pietiekams garantijas, ka KLP finansējums tiek pienācīgi pārvaldīts. Un beigās tātad um, šī grāmatvedības noskaidrošana, kontu salīdzināšana, um, tātad Eiropas Savienība atgūst naudiņu, ko dalībvalsts ir nepamatot izmaksājušas. Reizēm šī procedūra ievelkas, tagad tā tiks standartizēta harmonizēta, lai standarta gadījumos jau būtu tātad gatavs lēmums divu gadu laika posmā, un arī kritēriji neto korekciju piemērošanai pret dalībvalstīm arī tagad ir konkretizēti, tie ir iekļauti regulā un tālāk konkrēti atspoguļot arī deleģētajā aktā. Kopējais monitoringa un izvērtējums satvers, kura mērķis ilgtermiņā ir parādīt, vai rīcība politika ir bijuši labi rezultāti vai nav bijuši un kādēļ. Detaļā šeit neiedziļināšos. Regula 834 no 2014. gada ir noteikts uh, rādītāju kopums, kas tiks izmantot, lai izvērtētu KLP sniegumu. Komisija um, pirms 2018. gada beigām nāks klajā ar ziņojumu un pēc tam to darīs reizi četros gados. Tas savukārt sniegs mums iespēju nodrošināt tādu visaptvarošu rīcību politikas diskusiju par attiecīgiem pasākumiem. Un vēl kāds tāds pretrunīgs KLP elements saistīts ar caurskatāmību, tātad finansējums no Eiropas Savienības fondiem labuma saņēmējiem. Jūs jau noteikti atcerēsieties, ka šī jaunā sistēma ka kopiena tiesa paziņoja, ka sistēma nav derīga datu aizsardzības apsvērumu dēļ, tagad tā ir apturēta, lai izlabotu šīs kļūdas vājās vietas, uz ko norādīja tiesa. Nu, labuma saņēmēja vārds, tātad pašvaldība, apjoms un, un finansētie pasākumi tiks publiskoti, un tas nozīmē, ka ieinteresētās puses uh, gūst patiesībā krietni labāku ieskatu maksājuma mērķī, lai būtu pilnīgi skaidrs, kāds ir bijis maksājuma mērķis. Un pēc jauno noteikumu spēkā stāšanās pirmā publikā, publiskošana notiks 14. gada ma maijā. Nu, re, tas būtu tāds īsts pārskats par regulu regula de, eh, detalizēta, sarežģīta, protams, bet, nu, tas ir stūrakmens komisijas un dalību valsts centieniem pienācīgām labā veidā pāraudzīt KLP finansējumu. Jums jautājumu lūdzu, paldies. Bārcu, džinkuja. Paldies. Tikai viens cilvēks ir pieteicies uzdot jautājumu Magineses kundzei. Vicepriekšsēdētāja, lūdzu, sāk, varat sākt debatas. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par šo prezentāciju. Tā bija patiešām ļoti noderīga, jo mums atgādināja par vairākām detaļām, par kurām mēs vienojāmies, jo īpaši attiecībā uz zaļināšanu. Vai jūs varētu man sniegt mazliet vairāk informācijas? Jūs teicāt, ka 18. gadā tiks pievienots jauns slānis sistēmai, lai varētu tikt galā ar zaļināšanu? Vai tas nozīmē, ka šī sistēma, kas ir spēkā pašlaik, nevar to darīt attālināti, un vai tas nozīmē, ka pirmās inspekcijas uh, zemnie, zemnieku saimniecību līmenī notiks pēc diviem gadiem, un vai jaunie pasākumi būs spēkā tikai 2017. gadā? Varbūt jūs varētu sniegt skaidrojumus par šiem aspektiem. Oji, bardzo proszę. Mojas kundze. Paldies, priekšādātāji. Gribētu teikt, lūk, ko Itālijā šie valsts uh, līdzekļi, Eiropas līdzekļi lauku attīstībai ir ļoti pretrunīgi. Ir bijis ļoti daudz krāpšanas gadījumu un uh, īstenībā uh, politiskā ziņā šeit ir ārkārtīgi daudz um, liekulības un ārkārtīgi daudz problēmu. Šādas problēmas pastāv jau ļoti ilgus gadus, vai komisija ir kaut ko darījis lietas labā. Pēdējais runātājs Jāra Kungs. Es gribēju uzdot ļoti līdzīgu jautājumu kā Magineses kundze, tātad te ir runa par sodu maksājumiem. sodi bieži vien izrādās lielāki nekā nodarītais skaitējums. Jautājums ir šāds, vai šajā pirmajā īstenošanas fāzē notiks intensīvs dialogs ar dalībvalstīm. Es pieļauju, ka ir eh, kļūdas, kas tiešām ir krāpšana, bet ir arī kļūdas, kas tiek eh, izdarītas pilnīgi neapzināti, un varbūt ar labu dialogu ar dalībvalstīm mēs varētu no šādām kļūdām vienkārši izvairīties. Paldies! Mm, tik uzdoti trīs jautājumi. Pusotra minūte atbildēja, tātad jums ir atvēlēta pusotra minūte. Attiecībā uz daļināšanu. Lai pārbaudītu ekoloģisko fokusu uh, teritoriju, protams, ir vajadzīgi attiecīgie mm, attēlu instrumenti, tieši tāpēc mēs eh, lūdzām šo papildu līmeni. Viens no priekšlikumiem no dalībvalstīm bija 2018. gads. Jūsu referents Lavija uh, noteica, ka šis gads būs 2018. gads, un uh, dalībvalstīm būs vajadzīgs šis atsevišķais EFA līmenis LPAS sistēmā. Protams, ir jārīkojas arī administratīvā līmenī, ir vajadzīgas kartes. Būs 10% pārbaudas uz vietas EFA ietveros, un no 18. gada šīs, šīs pārbaudas varēs veikt, izmantojot LPAS eh, daudz tehniskākā, tehnoloģiski novatoriskākā veidā. Mojas kundze, jūs uzdevāt diezgan mm, vispārīgu jautājumu, uz tādu ir grūti atbildēt, jo parasti mēs skatām konkrētas procedūras un konkrētus gadījumus. Man ir patiešām žēl sniegt jums tādu vispārīgu atbildi. Varu jums tikai atbildēt, ka ja mēs atklājam, ka izdevumi nav atbilstoši un tie notikuši dalību valstī vai arī tie ir notikuši jau saņēmēji līmenī, mēs uzreiz rīkojamies, mēs veicam revīziju. Jūs zināt, ka Olaf e, veic izmeklēšanas par atsevišķiem krāpšanas gadījumiem, un mums ir arī jāizdara savi finanšu secinājumi. Itālija agrāk ir veikusi finansiālas korekcijas, taču Itālija nav vienīgā. Ir arī citas dalība valstis, kas e, saskaras ar šādiem netaisnīgiem izdevumu gadījumiem KLP ietveros. Un Protams, vajadzētu varbūt divpusēji noskaidrot, vai šeit ir runa par konkrētiem gadījumiem, kur mēs varētu veikt izmeklēšanu. Trešais - Jāra kunga jautājums. Pirmkārtām es gribētu varbūt mainīt viedokli. Šeit nav runa par sankciju uh, procedūru, kur dalībvalstīm būtu jātērē vairāk nekā uh, ir nodarīts kaitējums. Tā nebūtu nav. Mēs ieguldam ārkārtīgi daudz pūliņu, lai šī situācija tiktu atrisināta, taču dažos gadījumos, kur dalībvalstis nevar mums iesniegt skaidrus aprēķinus, tad mums šie riski ir jāizvērtē balstoties uz cietu summu un konkrētu likmi, ko ir noteikusi arī um, tiesa. Mēs tagad mēģinam šo sistēmu uzlabot, mēs mēģinam sniegt sistemātiski dalību valstīm iespēju aprēķināt finansiālos riskus fondā un darīt to individuāli. Tas prasa ļoti daudz laika un darba. Taču domāju, ka tas ir vienīgais veids, tas tagad ir arī noteikts regulā, un esmu pārliecināts, ka panāksim šeit labu progresu. Paldies! Magineses kundze vēl pavisam ātri. Otrā mana jautājuma daļa. Jūs līdz tai nenonācāt. Te bija runa par zaļināšanas sodiem. Varbūt jūs varētu atbildēt. Jā, sorry. Uh, uh, of course, green... Jā, protams, zaļināšana bez sodiem principā būtu brīvprātīga sistēma. Tas nozīmē, ka sodi ir vajadzīgi, ja mēs gribam, lai zaļināšana būtu obligāta maksājuma schēmās. Taču ir paredzēts pagaidu pārejas periods, kur situācija ir ļoti sarežģīta lauksaimniekiem un regulātoriem. Tieši tāpēc likumdevēji nav uh, nolēmuši piemērot nekādus sodus pirmajos divos gados. Pēc tam uh, sodi tiks uh, uzlikti 20% uh, apmērā, kas būtu 35% no zaļināšanas apjoma. Dāmas un kungi, mēs lēnām tuvojamies uzklausīšanas beigām. Es negribu šeit izdarīt nekādu kopsavilkumu, šķiet, ka tas nemaz nav iespējams. Domāju, ka katrs var veikt kopsavilkumu pats sev. Mēs, kā komitejas deputāti, tiekamies ar lauksaimniekiem, un, protams, mūsu mēķis un, uz, un pienākums ir uzklausīt lauksaimniekus un uh, nodot tālāk viņu teikto komisijai. Šķiet, ka tas ir mm, viens no pirmajiem secinājumiem. Uh, Tagad pāriešu pie kāda cita punkta. Ja nozīmētais komisāra kandidāts klausījās, ko mēs tagad šeit runājām, visticamāk, ka viņš vispār atteiksies nākt uz uzklausīšanu. Pat ja viņam šķitīs, ka uzklausīšana nav pats ļaunākais, kas viņam varētu notikt, es domāju, ka viņam, uzklausot šodien teikto, rastos par to, kā mēs strādājam. Uh, Domāju, ka šīs dienas tikšanās un uzklausīšana ir eh, gandrīz tā kā doties uz eh, kādu uh, sakrālu vietu, lai uh, atpūstos un patiešām pateicos jums visiem. Atvainojos, ka man vajadzēja ierobežot jums atvēlēto uzstāšanās laiku. Uh, Pret dažiem deputātiem izturējos patiešām strikti, taču dažkārt tā arī notiek. Tā ir um, arī situācija, ar kādu viņi saskaras uh, savos vēlēšana apgabalos. Jebkurā gadījumā paldies, ka ieradāties uz sanāksmi, paldies arī par jūsu komentāriem. Iespējams, ka dzirdējām arī dažus asākus vārdus, bet šādas diskusijas ir patiešām vajadzīgas. Uzskatu, ka tas nāk par labu arī jaunajiem deputātiem un tiem, kas uh, ir strādājuši pie KLP reformas. Mums ir jāsaprot, ka ir lietas, kas iespējams nav apspriestas pietiekami apņēmīgi. Domāju, ka varam šeit likt punktu. Komitejas deputāti jau ir saņēmuši informāciju par šodienas koordinātoru sanāksmi. Jums tā tika izplatīta rakstveidā. Ja netiks izteikti nekādi komentāri vai arī uzdoti jautājumi par šo informāciju, pieļauju, ka esat to saņēmuši, tad varu tikai jums teikt, ka nākamā sanāksme notiks 6. un 7. oktobrī. Neaizmirstiet ierasties. Priekšādētājs saka paldies arī tūkiem. Domāju, ka esam beiguši laikā.